So, dear colleagues, ladies and gentlemen. Dargie kolēģi, dāmas un kungi. Pūkstens ir jau trīs, un mēs sāksim mūsu komitejas sēdi. Tad sveicu visus. Un pirmais punkts darba kārtībā ir darba kārtības pieņemšana, un es ierosinu atlikt punktu otro punktu uz otro sanāksmi, kāpat arī 19. punktu par Dienvidāfrikas delegāciju, arī to pārcelt, ja iebildumu nav, tad mēs Turpināsim, kā iepriekš plānots. Lielas paldies par jūsu atbalstu, un es pārēju tātad pie trešā punkta darba kārtībā. Kā parasti šī sanāksme tiek pārraidīta arī internetā, tā kā sveicu tos, kuri pievienojas uh, mums interneta tiešsaistē. Ljubljanā un citviet, arī Tesalem, Tesalonikos. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi. Uh, vismaz caurskatāmības nolūkos. Ir pieejams arī tulkojums, un lai uh, atvieglotu šo procesu, lūdzu aicinātu jūs izteikties skaidri, eh, nepārāk ātri un loģiski, lai jūsu pausto vēstījumu varētu veiksmīgi pārtulkot. Tālāk ceturtais un piektais punkts ir apvienotās debates par eh, tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Singapūras republiku. Un bez liekas kavēšanās es došu vārdu mūsu referentam Deividam Mārtenam. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Viss Pirms vēlos pateikt, ka rekomendācijās es ierosinu piekrist šim nolīgumam, dot, dot savu piekrišanu tam, un tas ir vairāk iemeslu dēļ, uh, galvenokārt jau ekonomisku un ģeostrateģisku apsvērumu dēļ, bet, protams, arī tīri izvērtējot to um, nomināli. Kā jau kolēģi zina, šis ir sens nolīgums, eh, brīvās tirzniecības nolīgums sarunas bija pabeigts jau 2012. gadā, un eh, šīs nolīgums sāka darboties 2013. gadā, līdz ar to mūsu Singapūras draugi ir gaidījuši visai ilgi. Eh, kā jūs zinat, Singapūra ir tikai pilsētu valsts, bet tajā pat laikā tas ir svarīgs uh, tirzniecības mezgls Dienvidu Austrumāzijā, un tirzniecība ar Singapūru nozīmē arī uh, eh, lielāks tirzniecības apjomus ar visu šo reģi reģionu. Uh, vairāk nekā desmit tūkstoši Eiropas Savienības um, uzņēmumu biroja ir Singapūrā. Singapūras tarifi pārsvarā ir nulles līmenī, bet Protams, galvenais e, ieguvums jau nav saistīts tikai un vienīgi ar tarifiem. E, piemēram, e, tādas netarifu barjeras vai šķēršļi, kā automašīnu testēšana, tāpat arī piekļuve pakalpojumu tirgumu, un es domāju, ka svarīgi ir atcerēties, ka šajā nolīgumā ir pozitīvais pakalpojumu uzskaitījums kā gads nolīgumā. Uh, Tāpat arī mums būs plašāka piekļuve Singapūras uh, publiskā iepirkumu tirgumu, kas nebūtu nav mazs. 20 miljārdi eiro gadā ir uh, šī tirgus apjoms. Tāpat tas garantētu arī uh, 119 geogrāfisko norāžu aizsardzību, un Singapūra ir piektais lielākais eksporta tirgus Āzijā Eiropas Savienības. Um, pārtikas preču un eh, dzērienu noietam. Tas nozīmē, protams, arī labāku darījumu Eiropas Savienībai tīri nominālajā vērtībā. Eh, Singapūras preces, kas tiek ievestas eh, mūsu tirgu, tām ir prasība atbilst mūsu regulējumam, un mums ir jāievēro arī piesardzības princips. Tas nozīmē arī ir jāraugās par vidas aizsardzību, tāpat arī jākontrolē, vai um, ilgspējīgā veidā tiek izmantoti dabas resursi un arī Parīzes nolīguma normu ievērošana. Es eh, gribētu aicināt puses arī izmantot iespēju iestrādāt šajā nolīgumā normas par dzīvnieku labturību, ieskaitot arī zivju eh, labturību audzētavās. Tā, eh, šis nolīgums arī satur vairākas standarta klauzulas no starptautiskās darba organizācijas Tāpat Singapūra apņēmas uh, nepārkārt normas, kas saistīts ar diskrimināciju, uh, biedrošanās brīvību un uh, neizmantot piespiedu darbu. Mēs esam apsprieduši ar saviem Singapūras kolēģiem, vai viņi varētu uh, Um, teiksim, pielikt lielākas pūles, lai Singapūras pusi apstiprinātu vēl neapstiprinātās starptautiskās darba organizācijas konvencijas. Un, ja runājam par nodarbinātības politiku, tad mēs ļoti ceram, ka Singapūra pēc iespējas ātrāk varēs ratificēt manas minētās konvencijas. Kā jūs zinat, mana politiskā grupa ir aicinājusi TSD nodaļas uh, Um, iekļaut šajā nolīgumā. Šajā gadījumā tas netika ņemts vērā, šajā nolīgumā nav uh, šādu sadaļu, bet mēs varam komisiju izmantot uh, tas eh, iespēju pieprasīt eh, pārskatīšanu, lai iestrādātu šo mehānismu nākotnē. Vēlos arī atgādināt, eh, ka PCA, kas tika parakstīts kopā ar šo nolīgumu, satur tā saucamo neizpildas klauzulu, un tas nozīmē, ka, ja tiek pārkāptas cilvēku pamatiesības, tad mums ir iespējams apturēt šī nolīguma darbību. Visbeidzot, ja runājam par ekonomisko vērtību, tad uh, tās ir līdzsvarotas ar strateģisko nolīgumu. Tas būs pirmais uh, brīvās tirzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un Dienvidaustrumāzijas valsti. Uh, mums patreiz notiek sarunas ar Indonēziju, Malaiziju, Taizeme un arī Vietnam. Uh, cerams, ka ar tām arī drīz būs šāds nolīgums. Un, kā kolēģi zina, mēs gribētu noslēgt šos reģionālos, starp reģionu brīvās tirzniecības nolīgumu. Ja runājam par TPP 11. Eh, bloku, tad ir ļoti svarīgi, eh, lai mēs neatpaliktu no saviem tirzniecības partneriem un mēs vairs nedrīkstam zaudēt laiku un mums ir jāstiprina attiecības ar Dienvidu Austrumu Aziju un tas ir eh, šobrīd svarīgāk nekā jebkad iepriekš. Noslēgumā es cīnu atbalstīt šo nolīgumu. Un vai jūs gribat, lai es runāju vispirms invest, par investīciju nolīgumu, vai arī mēs apstājamies šeit pie brīvās tirzniecības nolīguma? Tātad skatām atsevišķi. Labi, priekšsēdētājs. Došu vārdu ēnu referentiem. Kelī kunga vietā uzstāsies Vindler kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Tā kā es aizstāju savu kolēģi, bet neesmu saņēmis no viņa nekādas piezīmes, nekādas norādes. Uh, Tad eh, man eh, būtu jāsaka tā, ka Tautas partijas grupa atbalsta abus tirzniecības nolīgumus, kas dos labumu Eiropas Savienībai, un es domāju, ka jau sen eh, vajadzēja uh, pabeigt darbu pie šīs Singapūras tirzniec, brīvās tirzniecības nolīguma, un mēs no referenta jau dzirdējām iemeslus, kādēļ šis process bija tik ilgstošs. Un es domāju, ka tagad ir tiešām pēdējais brīdis pienācis pabeigt šo procedūru, un tāds partijas grupa atbalsta um, mm, balsojumu šeit un diskusiju šeit komitejā, kā arī plenāras sesijā. Paldies, Kamal kungs, EKR grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau visi zin, mēs ar referentu esam kopā strādājuši pie šī jautājuma vairāk gadu garumā un uh, mēs jau gribējām, lai tas tiktu parakstīts pirms iepriekšējā sasaukuma, un, diemžēl, tas ir prasījis vēl vienu sasaukumu, un, diemž, un Žans Klots Junkers arī norādīja, ka viņi grib, lai tiktu pabeigts šis process. Mēs atbalstām šo grupu šo piedāvājumu un vēlos pateikties referentam un vēlos pateikties par um, šo detalizēto konsultāciju procesu ar politiskajām grupām kas ir ļāvis panākt eh, maksimāli iespējamo konsensus šajā jautājumā. Un kā jau referents norādīja, tā kā cilvēki uztraucas par to, ka Trumps īsteno pasīvi agresīvu pieeju tirzniecības attiecībās, piemēram, ko viņš ir izdarījis ar Kanādu un ar EFTU un varbūt arī kas notiks G27 kontekstā, tad es domāju, ka ļoti svarīgi, lai mēs pēc iespējas ātrāk ratificētu šo nolīgumu. Un es ļoti ceru, ka mēs varam pārvarēt jebkādas uh, politisko viedokļu atšķirības, lai varētu veiksmīgi uh, piekrist šī nolīguma slēgšanai ar uh, balsu vairākumu, arī balsot plenārsesijā. Paldies! Well, uh, Es izteikšos īsi un kodolīgi, domāju, nebūs pārsteigums, ja es teikšu, ka mūsu grupa ir par to, ka ir eh, jāpātrina šo nolīgumu ratificēšana. Labās ziņas ir tās, ka, ja runājam par Singapūras brīvās tirsniecības nolīgumu, tad Itālijas valdība arī ir devusi zaļo gaismu. Un Itālijā ir valdība ka, kas ir pārstāvēta arī šajā parlamentā, un tā kā šis uh, nolīgums uh, būs uh, ļoti tāds izdevīgs arī Eiropas Savienības pusē, kā arī Singapūras pusē. Singapūra ir viena no uh, visvairāk eiropeiski orientētajām, ņemot vērā demokrātijas līmeni, tiesiskumu un tā tālāk. Uh, protams, uh, varbūt šie standarti nav gluži tādi, kādus mēs ideāli gribētu redzēt, piemēram, tik pieminēts vairākas konvencijas, ko Singapūra nav parakstījusi, bet tajā pat laikā. Es domāju, ka mēs varam dot piekrišanu brīvās tirniecības nolīguma noslēgšanai un jebkuram citam nolīgumam, par ko varētu nobalsot vēl pirms termiņa beigām. Džadokungs. Taisnība. Taisnība, ka labāk būt fin finansistam Singapūrā nekā žurnālistam. Jūs jau līdz zināt, ka nu, faktiski finanšu pakalpojumu jomā Singapūra ir bezmaz nu, augstās, augstos lokos, bet savukārt runājam par preses brīvību, tad zinām, ka Singapūra ir ļoti zemu šai sarakstā. Kas attiecas uz zaļajiem, tas mums rada zināmas problēmas. Nu, jau faktiski arī šajā finanšu līmenī. Diez vai jūs būsiet palaiši garām, ka ir šobrīd ļoti daudz finansistu um, šai kas saka, ka lūk, var būt finanšu krīze šai teritorijā un tādā apjomā, kā tas notika 2008. gadā. Un mm, ja Eiropa līdz ar to nu, knapi spēj izkļūt no 2008. gada finanšu krīzes, tad es nezinu, ko tas ekonomiski un politiski varētu nozīmēt, iestātos šādu jaunu krīzi. Un tāpēc šajā dokumentā, manuprāt, par to vajadzētu runāt Singapūrai. Ir izdevies nu, noteikti tā ļoti ierobežojošu ietvaru. Mm, nu, un jāsaka, tas var būt visai kaitējoši Eiropas ekonomikai. Un, ja runājam par ilgsteigas attīstības sadaļu, nu šeit jāsaka šeit tiek runāts par nu, tādām lietām un tekstiem, kam nav nekāda saistības ar noslēgtajām vienošanās tekstiem. Man liekas, te joprojām Eiropas parlamentam nu, nav izdevies pateikt visu, uz to neklausās. Mūsu ir tomēr diezgan daudz, un mēs vienmēr esam gribējuši panākt to, ka šī sadaļa ir tikpat svarīga kā pārējās. Jo gal galā te taču jārunā par klimati, klimatu pārmaiņām, bioloģisko draudzveidību, cilvēktiesībām un tā tālāk. Buku. Paldies Žado kungam, Anna Marija Minērs kundze, goe. Het handelsverdrag met Singapore ligt al een poos op de. Priekšādātāji, paldies! Šis nolīgums ar Singapūru, nu par to esam runājuši jau krietnu brīdi. Tas viss tā vai atvilk nav, nu tagad atkal aktualizējies. Un jāsaka, man ir kas sakām šai saistībā. Nu pirmām kārtām saistībā ar finanšu pakalpojumiem un tad arī visiem šīm eh, piesardzības izņēmuma, noteiku, izņēmuma noteikumiem. Un iz, tad sanāk, ka krīzes gadījumā atsevišķi finanšu spēlētāji tiek aizsargāti, nu, piemēram, kādas bankas, ka tiek glābtas un tā tālāk. Arī pie CETA strādājot mums šāda veida izņēmumi, ja prudential carve-out bija pieejams tādi kā izņēmumi, bet vai šajā gadījumā tiešām ir tas vajadzīgs? Nu, tad arī, piemēram, lūk, šie pensiju plāni, sociālā nodrošinājuma sistēma, tie ir jautājumi, kas savukārt skaidrā veidā tomēr neietilpst valdības uzdevumos pēc šī mm, teksta, tad to var pārņemt arī kaut kāda ārzemnieka, vai tiešām to var apst, nu, tā, jūs varat to apstiprināt, vai tad tas nav tad tāds ļoti bīstams izņēmumu kopums? Nu, es uzskatu, ka tas nav pieņemami. Un Un, ja runājam par to, ka arī tiesības nedrīkst mīdīt ar kājām, piemēram, runājam par finansēm un finanšu pārvaldību, nu, tad tādā gadījumā nevar šeit nu, atteikties no visa veida regulējumu. Un kas, iz, kas notiek ar valstu parādiem, vai tur nevajadzētu kaut kādu pārstruktūrēšanu tomēr noteikt un tā tālāk. Un arī visi šie fondi, kas tur darbojas Nu, un šobrīd tiek nu, sūdzēti ASV tiesās. Nu, kāpēc šeit nav arī kaut kāda veida izņēmuma, piemēram, valsts obligācijām, kā tas notiek cetas gadījumā? Paldies! Paldies! Vispirms došu vārdu Marijai Arēnas kundzei. Paldies! Nu, tiesa būsiet pārsteigti, ka man ir kritika par šo nolīgumu lasīju Oxfam ziņojumu, kur teica, ka Singapūra fakt, pēc Šveices ir ļaunākā nodokļu paradīze pasaulē. Un šobrīd Eiropā mēs taču esam nu, nostājušies Mēs taču vēlamies noteikti iedzīvot pusē. Viņi ir sacēlušies pret visiem šiem milzīgiem daudzinājām korporācijām, kas nemaksā nodokļus. Un Singapūra ir šāda nodokļu paradīze, un ja mēs ar viņiem slēgsim nolīgumu, tad tā ir slikta vēsts mūsu iedzīvotājiem. Un tas ir galvenais no iemesliem, kāpēc es domāju, mums vajadzētu nostāties pret šo vienošanos. Es saprotu, ka sarunas risinās jau kopš 2010. gada, un argumentu, eh, nu, par argumentu šobrīd tiek izmantots, nu, ka, lūk, jā, ir jau arī Trumps. Bet, nu, ja Trumpa nebūtu, kļūt, un mēs nedrīkstam šādā veidā kļūt arī par Trumpa marioneti, jo 2010. gadā viņa nebija, un tāpat laikā tieši tie paši argumenti tika izteikti, lai slēgtu šādu tirniecības nolīgumu. Es domāju, ka nē, šai gadījumā tīri politiski mums ir jānosūta vēsts Eiropas Savienības iedzīvotājiem, un ja mēs lūdzu nogumu nosacam, tā nav pareizā vēsts. Otram kārtam tieši tāpat arī kā Žadokungs teica, ja runājam par šo finanšu tirgus liberalizāciju, te ir tādas ļoti problemātiskas sadaļas attiecībā uz finanšu instrumentiem. Mēs nonākam pie pilnīga regulējuma trūkuma finanšu sistēmā, un tam būs negatīvas sekas. Un tad sadaļā par ilgspējīgu attīstību, jūs jau zinat, es par to vienmēr runāju, bet šeit ir jābūt arī mums pedagoģiskiem, un tāpēc ir jāatkārto, jāatkārto, jāatkārto. Tas, ko mēs tur jau runājām par visiem 60, un tā tiešām tad mēs toreiz arī vinējām, tāpēc ir vajadzīga šī atkārtošana. Jo tikai atkārtojot vienu un to pašu, mums varbūt vienreiz izdosies panākt to, ka tiešām tiek slēgta tāda tirniecības nolīguma, kuros ir iekļautas atbilstīgas ilgspējībās attīstības sadaļas, pietiekam aizsargātas attīstības attīstību, tieši tāpat kā tiek slēgta, piemēram, investīciju aizsardzības nolīgumu. Nu, piemēram, runājam par um, ICS, nu, tur ir jābūt šādai papildus sadaļai. Es domāju, ka mums ļoti uzmanīgi uz to visu jāraugās. Mums jābūt ir tikpat uzmanīgiem pret planētas tiesībām un cilvēktiesībām, kā esam pret investīt, investoriem. Tā, nākamā Dārlings kundze. Paldies! Jūtu līdz, protams, Singapūras partneriem tā ziņā, ka Mēs, kā Eiropas Savienība, faktiski esam, nu, tā teikt, darījuši viņiem pāršais pēdējos gados. Esam slēguši kaut kādu vienu darījumu, viņi domāja, ka tagad par to būs vienošanās, pēc tam mēs atkal kāpamies apkārt, teicām, nelūk, vēlamies kaut ko citu, viņi tam pamazām piekrita, un mēs atkal teicām, ar to mums nepietiek, atkal mēs visu mainījām. Uh, Un katru reizi viņi vienmēr ir bijuši gana vēlmes pilni nonākt pie vienošanās un ir īstenojuši virkni dažādi izamaiņi. Tāpēc es saku, jūtu viņiem līdzi, viņi ir ilgi gaidījuši šo mirklu, šo vienošanos, un domāju, ka mēs esam faktiski viņus arī muļķojuši, tāpēc, ka neesam paši sakārtojuši, tā teikt, savus plauktiņus. Bet ir, par investīciju nolīgumu gan runāsim pēc brīža, bet tas, ko es gribēju vēl teikt, un kas ir gana skumi šai gadījumā, ir tas, ka kopš 2010. gada mm, mēs esam mm, ar starptautiskā darba organizācijas konvenciju artificēšanu nav bijis progresa. Tad taču runājam par sociālajiem standartiem, par ilgspējīgu attīstību un tam līdzīgi. Uh, šīs eh, astoņas pamatkonvencijas nodrošina pamatdarba tiesības. Tās tiek atzītas visā pasaulē, un mūsu tirdzniecības partneri ļoti labi zina, ka mēs eh, pārskatām, rīkojamies šajā jomā, pieprasām, lai šīs tiesības tiktu ievērtotas, bet laikā no 2010. gada šai ziņā nav bijis nekādas virzības uz priekšu. Šīs pēdējās trīs konvencijas nav virzīt uz priekšu ratificēšanas jomā. Tās ir ļoti svarīgas konvencijas tiesības par pulcēšanos, tiesības netikt, netikt pakļautiem piespiedu darbam. Tās ir pamata darba tiesības. Un tāpēc tiešām visai skumji, ka šis laiks nav ticis izmantots, kā jau Marija nu pat teica, lai virzītu uz priekšu, piem, piemēram, arī šīs tiesības ir domāts tikai par investoru tiesībām. Un neviens nav, tā teikt, izmanto šo laiku, kā jau teicu, lai iestātos par darbi ņēmē tiesnībām un tam līdzīgi. Un tas, manuprāt, tiešām ir skarbi. Bet katrā ziņā laika vēl tomēr mazliet ir, vēl kaut ko varam darīt lietas labā, un es patiešām gribētu mudināt Singapūras iestādes, ja tās vēlas vairākumu atbalstu šajā parlamentā, šim brīvās incības nolīgumam rīkoties spērt soli pareizajā virzienā un uzsākt šo procesu, ratificējot eh, šīs konvencijas vēl pirms mēs balsojam par šo brīvās incības nolīgumu. Paldies, nākamais runātājs Šons Kēlīs. Paldies, priekšsādātāji! Es pilnībā atbalstu to, ka šis nolīgums ir jāparakst un pēc iespējas ātrāk jāīsteno. Kā jau Džūna teica, nu pat singapūrieši ir, nu tā teikt, kacināti gana ilgi. Mēs jau par to spriedām arī pagājušajā gadā. Toreiz jau man kolēģis arī teica, ka esam nonākuši pilnīgi pie tāda apkaunojoša, pie tādas apkaunojošas situācijas. Šeit, ja pareizi atceros viņu vārdus. Un Ka, nu, šis process nav Singapūras vaina. Viņi izrādījuši lielu pacietību, viņi ir bijuši saprotoši. Tiku, ticies esmu ar viņu vēstnieku vairāk kārt, gan kā referents strādājot pie šiem dok mm, dokumentiem, gan citkārt. Un viņi tiešām ir uz, izturējušos vienkārši izcili. Viņi ir sapratuši, cik svarīgi virzīties uz priekšu. Viņi ir gaidījuši uz mūsu sarunu rezultātiem. Nu, tagad šis rezultāts ir labvēlīgs, un es domāju, ka līdz ar to šis mm, nolīgums būtu pēc iespējas ātrāk jāizsaka. Nu, es zinu, ka deputātiem šeit ir visādas problēmas. Nu, protams, arī jebkuru valsti vienmēr mēs varam identificēt kaut kādas problēmas, un mēs nekad nevarēsim panākt to, ka viss notiek pilnībā pēc mūsu vēlmēm. Un tad jau vairs varētu parakstīt, es ne, vispār nu, nekad nevienu brīvās tirdzniecības nolīgumu neparakstīsim. Gal galā Singapūra bija tā neitrālā vieta, kur ASV, Ziemeļkoreja rīkoja, piemēram, savu samitu par mm, kodola atbruņošanos. Un, ja mēs nevaram ar šādu valsti noslēgt nolīgumu, tad es nezinu. Uh, tad ar citām valstām, acīm redzot, tas nebūs vispār iespējams. Esmu arī bijis eh, tur delegācijas ietvaros, un ļoti daudz no jautājumiem, kas tiek uzdiet šodien, tika eh, uzdoti toreiz singapūriešiem, bet viņiem jāsaka cita darbības kultūra. Tāda, eh, tas attiec arī uz starptautiskās darba organizācijas konvencijas konvencijām ir teicis, ka viņi tās parakstīs un ratificēs. Eh, viņi labāk teica, ka viņiem vispirms jāstrādā pie tā, un tad viņi ratificē un īsteno, un nevis tikai ratificē, un tad izliekas, ka viss ir kārtībā. Nu, es domāju, ka tas arī ir jāņem vērā. Par kopējo kontekstu runājot parakstīt un raficēt nolīgumu ar Singapūru ir svarīga, galā tas tie ir tie vārti uz pārējo ASEAN teritoriju un tādējādi mēs piekļūsim daudzām citām valstīm. Tur vēl paldies. Nākamais runātājs. Es domāju, ka parlaments šeit var izmantot lielisku iespēju, lai parādītu sevi kā tādu uzticamu sarunu partneri, kā efektīvu partneri, kas pilda savus solījumus. Un tad mēs varētu tiešām nobalšot par šīs brīvās tirdzniecības nolīgumu ar Singapūru, jo nedrīkstam eh, šo, te, šo valstī vērtēt par zemu, šo teritoriju vērtēt par zemu, jo te ir ļoti daudz dažādu aspektu, ko referents arī minēja, arī daudz citu deputātu tieši tāpat. Mēs nemitīgi mainījām prasības no savas puses, eh, gājuši cauri dialogu dialogiem Nu, viņi tiešām ir bijuši ļoti atsaucīgi. Tāpēc es domāju, ja nevēlamies apdraudēt šī parlamenta reputāciju, tad mums ir jānobalso par. Un otrām kārtām neaizmirsīsim, ka mēs dzīvojam pasaulē, kur notiek daudzas ļoti tādas ārkārtējas un lietas, kas citur savukārt nav pazīstams. Nu, piemēram, šajā konkrētajā kontekstā es domāju, ka pat būtu obligāti noslēgt šo brīvās imtības nolīgumu jo, manuprāt, tas parādītu ES vienotību un parlamenta vienotību. Un mēs taču zinām, kāda notikuma šobrīd valda pasaulē. Šis, FT, šis brīvās vienotības nolikums piedāvā daudz iespēju. Jādomā arī par to, kā mēs kopējo situāciju globāli izvērtējam. Vēl viena lieta. Nu, varbūt, ka mēs varētu, protams, ar šiem partneriem uzsākt tādu spēcīgāku dialogu par virkni jautājumu, nu, piemēram, tie jautājumi, kas saistīti ar startautisko darbu organizāciju un citiem eh, standartiem un tiesībām, kas ir ļoti skaidri, tie ir skaidri un tie kalpo kā modelis mūsu valstī arī manējai. Un tāpēc domāju, ka šajā kontekstā, šajā posmā, dialogu posmā mums šie jautājumi ir jāapspriež. Šī konkrētā vienošanās, jeb nolīgums, būs kā daļa no tālāka procesa, ne jau tāds procesa noslēgums. Paldies! Paldies tālāk komisijas pārstāvi. Thank you, Mr. Chair. I... Priekšādātāji, paldies, var izteikties īsi. Atzinīgi vērtējam Mārtiņa kunga ziņojumu. Eh, tātad rekomendācija parlamentam dot piekrišanu nolīgumu slēgšanai. Es zinu, ka jūs esat gari un plaši diskutējuši par iemesliem, kāpēc šis nolīgums tiek slēgts. Un domāju, ka ir svarīgi tieši tā kā referents norādīja paturēt prātā ne tik vien ekonomikas, bet arī ģeopolitiskos iemeslus. Un kad runāju par ģeopolitiskajiem iemesliem, Es nevēlos šeit mm, piesaukt, tā teikt, mm, naidīgo nostāju atsevišķos mūsu tirdzniecības partneros. Es domāju, ka galvenais iemesls ir vienkārši izvērst plašumā mūsu standartus, to standartus, ko uzskatām par pareizajiem, īstenojot šo brīvās tirdzniecības nolīgumu laikā, kad daudzas citas valstis rīkojas līdzīgi. Tātad ja mēs vēlamies, lai mums būtu kāda teikšana tajā, kā globāli izskatīsies brīvā tirdzniecība, tad šādi nolīgums ir jāslēdz. Citi dara tāpat, bet viņiem varbūt ir citi standarti nekā tie, ko mēs vēlamies īstenot. Singapūra piedāvā mums ļoti lieliskas iespējas attiecībā uz daudziem no jautājumiem, kas tika šeit arī pieminēti, sākot no šīs pie, piesardzīgās attieksmes, jeb izņēmumiem finanšu pakalpojumu jomā līdz nosacījumiem, tirniecībai un ilgspējīgai attīstībai, kas ļaus gan mums, gan šim parlamentam uh, turpināt izdarīt spiedienu šais jomās. Tas, protams, ir svarīgi šim parlamentam, ir īpaši, piemēram, runājot par SDO, pilsoniskās sabied sabiedrības līdzdarbību. Un līdz ar to jūs varēsiet uh, sekot līdz notikumiem Singapūrā. Tātad mēs kopumā atbalstām priekšlikumu, ko paudas referents. Un vēlējos tikai vēlreiz atgādināt, ka svarīgi parādīt ka mēs arī praksē varam sekot saviem standartiem un uh, noslēgt vienošanās, ka šo standartu atspoguļo. Kā jau teicu, tādos laikos, kad citi vēlas rīkoties līdzīgi, un uh, viņiem varbūt, kā jau teicu, ir citi standarti. Paldies! Tālāk vārds vēlreiz Demvidam Mārtinam. Lūdzu! Priekšādātāji pateicos paldies visiem kolēģiem, paldies par ieguldījumu. Par darba tiesībām runājot, protams, ka piekrītu visiem kolēģiem, kas teica, ka mēs vēlamies, lai Singapūra parakstītu trīs SDO pamata konvencijas. Manuprāt, vēlamies viņas mudinātu izdarīt pēc iespējas ātrāk, kā jau ievadvārdos teicu. Es pats esmu biju Singapūrā. Tieši ir tāda uzdevuma prātā, tieši ar šo nolūku runājām ar darba tiesību ministru, ministru vietnieku šķiet. Bet, nu, katrā ziņā augstākā līmeņa pārstāvjiem valdībā, un mēs arī teicām, ka tas mums ir svarīgi, saņēmām arī skaidrojumus, kāpēc tas vēl nav noticis kāpēc nav parakstīts šīs konvencijas. Nu, piemēram, tika teikts, kas attiec uz piespiedu darbu, tad eh, fakts tāds, ka tajā parastajā, ierastajā izpratnē Singapūrā šāda piespiedu darba nav, bet viņiem tur ir kāds problēma jautājums. Un kur, piemēram, kas viņiem, piemēram, saistās ar to, ka cietumnieki tiek eh, rehabilitācijas procesa ietvaros eh, likti pie darba. Un tur, acīm redzot, kaut kādas normas sadurs ar konvencijas eh, niansēm. Bet es ceru, ka to varēs visu atkārtot. Kelīkungs jau teica, ka arī struktūras ir citādāks, līdz ar to viņiem ir grūti parastīt, piemēram, šo sadaļu par kolektīvajām arotbiedrību koplīgumu tiesībām, jo viņiem šīs struktūras ir visas citādākas. Un savukārt, ja mēs runājam par seksu seksuālu uzmācību darbā, tad tieši Singapūras darba ņēmēji bija tie, kas bija pirmie visā pasaulē, kas eh, norādīja uz to Google gadījumā, un pārējie tikai sekoja viņu, piemēram, tā kā mm, pat ja viņi neīsteno tā teikt šo mm, streikus un re, protestus vienā veidā, viņi to dara citādi. Nu, katrā ziņā es ceru, ka plenāru sēdē mēs eh, varēsim dot Singapūrai tādu atbilstīgu signālu par nodokļiem runājot. Uh, Nu, te gribētu, lai jūs paraugāties uz rezolūcijas projekta sesto pantu, kur tiek norādīts, ka jā, pastāv problēmas ar nodokļiem, tāds ir bijušas, bet 21. jūnijā pagājušajā gadā Singapūra parakstīja daudzpusējošo kompetento iestāžu nolīgumu ar SAO par nodokļu informācijas apmaiņu un ir piekritusi līdz ar to apmainīties arī ar šo informāciju ar ES dalību valstīm. Uh, uz divpusējiem pamatiem, tātad par visiem nodokļu jautājumiem. Tātad tas par, liecina par to, ka viņi tiešām arī cenšas vērsties pret eh, nodokļu krāpniecību. Par finanšu krīzi runājot, bija nedaudz pārsteigts par to visu. Es domāju, ka kolēģi varbūt te nedaudz tomēr to visu pārspīlē. Nu, paraugieties, ka Singapūra ir lietāja 5 miljonu uh, valsts, un, protams, ka tur aktīvi ir ļoti daudz, bet ja būs vēl kāda finanšu krīze, tad es nedomāju, ka vainīgā galvenokārt būs tieši Singapūra. Nē. Nu, protams, ka vainīgs pilnīgi noteikti nebūs arī brīvās tirdzniecības nolīgums, jo mēs vienkārši atveram self Singapūras pakalpojumu tirgu un finanšu tirgu mūsu uzņēmumiem, bet nevis ļaujam Singapūras uzņēmumiem apdraudēt mūsu piesardzības prudenciālo sistēmu šeit tā Eiropā. Tāpēc es nezinu, kāpēc šāda veida kontaminācija jums šķiet ir uh, iespējama vai draudu mums. Nu, es patiešām neredzu, ka e, ne, neuzskatu, ka ES un Singapūras brīvā tirdzniecības nolīgums līdz noslēgšana varētu novest pie globālas finanšu krīzes. Paldies! Grozījuma iesniegšanas termiņš ir piekdiena, 9. novembris, pulkstens vienos dienā. Līdz ar to esam noslēguši 4. un 5. darba kārtības punktu un pārējām pie 6. un 7. darba kārtības punktu. Un, nu, Dēvid, dod jums atkal vārdu. Again, Jā, paldies. Atvainojos, ka atkal kolēģiem jāklausās mana balss. Par ieguldījumu aizsardzības nolīgumu ir svarīgi uzsver to, ka tas ir pirmais šāda veida ieguldījuma aizsardzības nolīgums, ko mēs esam noslēguši. Un eh, man ir jāpiebilst, ka vēl, pir vēl pirms kopienu tiesas nolēmuma es esmu eh, pārliecināts, ka ir ļoti labi, ka mums šis ieguldījuma aizsardzības nolīgums ir vēl ārpus brīvās tirzniecības nolīguma. Tātad vēl bez šī brīvās tirsniecības nolīguma, kas arī bija pietiekami ilgstošs un sarežģīts, šis process arī ir bijis līdzīgas dabas, un eh, kad stājās spēkā 14. gadā eh, cits nolīgums, tad eh, viena sistēma, starptautiskās grāmatvedības sistēma šobrīd tiek aizstā, aizstāta ar otru. Un personīgi man nešķi, var, varbūt mēs varam diskutēt par to, vai mums ir vajadzīgi šādi ieguldījuma aizsardzības nolīgumi ar tik augstu attīstītām valstīm kā Singapūra, bet arī brīvās tirsniecības nolīgumi ar Singapūru un 13 dalību valstīm Un eh, visās, visos šajos divpusējos nolīgumos runa iet par toksiskajiem aktīviem. Mēs eh, šajā komitejā jau daudzas reizes esam runājuši par šo te ieguldījumu aizsardzības nolīgumu. Īpaši tas sāsinājās eh, CETA diskusiju rakursā. Un tomēr ir vesela virkne jautājumu, kas vēl nav um, nav atrunāti un, piemēram, lai izvairītos no ētiskām problēmām tiem, kuri šādus uh, strīdus izšķir, varbūt tam tiešām būtu jābūt atrunātam. Tādējādi arī uh, nevalstiskajām organizācijām ir iespējas uh, sakārtot savu grāmatvedību, un es domāju, ka mums vajadzētu izveidot uh, daudz šķautņainu investīciju sistēmu, un, protams, Jautājums jau nav par to, ka šī sistēma neļaus valdībām atrunāt konkrētus noteikumus, bet eh, šajā ar Singapūru noslēgtajā līgumā mēs eh, daudz no šiem aspektiem esam atrunājuši brīvās tirzniecības nolīgumā, un kā jau es teicu, tiek atrunāts arī to tiesnešu, kuru Eh, līgums ir beidzies, tad eh, kāda būs viņu rīcība pēc tam, kad viņi, piemēram, aiziet pensijā vai sāk strādāt kādā citā kompānijā. Es zinu, ka ir kolēģi, kur uzskata, ka mums nav nepieciešams vispār šāds ieguldījuma aizsardzības noliegums ar, in, ar Singapūru, un tomēr uh, Tas, ka Eiropas Savienība vēlas šādu atsevišķu nolīgumu slēgšanu ar citām jurisdikcijām, pierāda to, ka mēs vēlamies atrunāt eh, tā saucamo eh, bīstamo aktīvu pārvaldību. Un es, eh, pat cik mēs līdzīgus līgumus slēdzam arī ar Malaiziju un Taizem, tas cieš, ciešā mērā sasaucas arī ar Eiropas Savienības investīciju politiku. Tāpēc eh, es atbalstu ieguldījumu aizsardzības nolīgumu, jo tajā ir visi tie elementi, kas ir svarīgi parlamentam. Un visbeidzot vēlējos pateikt, ka tas jau nenozīmē, ka mēs joprojām nevaram mudināt investorus izpildīt savas saistības jo bieži vien mēs runājam par investoru tiesībām, bet aizmirstam viņiem atgādināt, ka viņiem ir arī pienākumi. Un ar to arī beigšu. Paldies! Nākamais Kelīkungs, divas minūtes lūdzu. Jā, es atvainojos. I was going to try and be shorter than Mr. Kelly, but I don't. I... Tā tad Uh, tā tad runājot par uh, šo te uh, par šo noliegumu, jā, tā ir veca lieta, kā mēs esam izturējušies pret Singapūru. Mēs viņiem paģēram veselu virkni kritēriju izpildām, un viņi to visu izdara, un tad mēs atkal daram, paprasam kaut ko jaunu. Bet uh, šis retoriski uzdotais jautājums no referenta puses, vai mums ir nepieciešama šāda ieguldījuma aizsardzība un vai e, vajadzētu šādas nolīgumas slēgt arī ar citām kalst, valstīm? So, Tremosas is... kungs nav šeit. Džaneks lūdzu nākamais. Jā, es vienmēr esmu pārsteigts eh, par to, bet eh, jūs jau arī pārstāvat savas politiskās grupas. Bet tas, eh, ka Lielbritānija šodien ir. Kāpēc jūs vispār runājat par šāda veida strīdus izšķiršanu? Kāpēc jūs iesaistāties šādās diskusijās? Man tas tīri politiski šķiet interesanti, bet patreizajā brīdī Mēs, eh, protams, eh, varam runāt par brīvās tirzniecības nolīgumu uzlabošanu, bet eh, tad, kad, ne, tad, kad būs gan brīvās tirzniecības nolīguma, gan šī ieguldījuma aizsardzības nolīgumi, šķiet, ka viss tiks atrasināts. Vai jums tiešām šķā, tā šķiet? Tā tad, principā šie noteikumi visiem ir vienādi un tas eh, ļoti daudziem uzņēmumiem doda priekšrocības eh, saistībā pret eh, valstu un publiskajiem finansējumiem. Un tas demokrātiski ir pilnīgi nepieņemami. Kā jūs to izskaidrosiet vēlētājiem, ka jūs dodiet īpašas tiesības starptautiskajiem uzņēmumiem, kaut vai Singapūru starptautiskajiem uzņēmumiem, bet es nezinu, kādi ir lieli uzņēmumi Singapūrā. Kāpēc jūs dodiet eh, īpašas privilēģijas lielajiem starptautiskajiem uzņēmumiem, bet nedodat šādas pašas īpašas tiesības un priekšrocības eh, arotbiedrībām vai patērētājiem? Es nesaprotu šo loģiku, es nesaprotu, kāda ir kāds ir jūsu domāšanas algoritms, kā jūs to visu izskaidrosiet vēlētājiem. Ja jūs balsosiet par šo nolīgumu, atcerēsimies, ka vēl nav Eiropas eh, Savienības tiesas eh, nolēmums par to, kad Valonijas parlaments iebilda pret CETA investīciju paragrāfu. Mēs, protams, varam par to diskutēt un arī balsot, bet es atvainojos, kolēģi, jūs šeit nedarbojaties demokrātiskā gaisotnē, un mūsdienu Eiropas politiskās attīstības gaismā tas ir neie, neiespējami. Nākamā runātāja, jā, paldies! Paldies! Es domāju, ka mums Tiešām vajadzētu pie šīm diskusijām atgriezties nākamgad, kad mums būs tiesas nolēmums. Bet, eh, kā jau šeit izskanēja, tas ir pirmais eh, šāda veida nolīgums eh, starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm un kādu trešo pusi. Bet, jā, varbūt, ka mums vajadzētu pagaidīt tiesas nolīgumu un tad lemt. Līdz pat pagājušajam gadam um, ieguldījuma aizsardzība bija dalība valstu kompetencē, un tas arī bija uh, parlamentu un nacionālo parlamentu lem, lemšanas kompetencē. Un uh, iespējams, ka ieguldījuma aizsardzību vajadzētu atrunāt konkrētā pantā un nevis slēgt īpašu nolīgumu, bet, kā jau teicu, no, uh, investīciju aiz, ieguldījuma aizsardzības, aizsardzība ir svarīga. Iedomāsimies, ka tiesas lēmums ir mums nevēlams par tiesu un tiesnešu atrunātajām tiesībām, protams, Tas ir svarīgi, bet eh, vai mēs paspēsim to visu sagatavot līdz nākamajām vēlēšanām? Tātad strīdus izšķiršanas kārtība ir eh, samērā dīvaini redzēt, ka mēs izskatām šīs eh, lietas tik tieši vien pie otra kartons dārlings kundze. Paldies! Vēlējos atgādināt, ka vienīgā reize, kad eh, mēs esam pieprasījuši, lai tiktu izskatīta šī tā tad, eh, kad mēs izskatījām cetu, tad eh, iedzīvotāji bija pilnīgi pret to, lai šis punkts tiktu iekrauts. Uh, Un, manuprāt, Dēvida teiktais, šis līgums aizstās 13 divpusējus aizsardzības nolīgums, un tomēr vai mēs joprojām atbalstīsim lielos starptautiskos uzņēmumus? Varbūt, ka Eiropas komisijai vajadzētu sagatavot tādu tekstu, kurš uh, izveidot iespējas sadarboties jurisdikcijām. Protams, ir jāaizsargā investīcijas un tomēr vajadzētu izmantot jau abās tirsniecības nolīguma noslēgošajās valstīs esošās tiesu sistēmas. Ja tiks izveidota jauna sistēma, tad tas radīs papildus eh, birokrātiju. Vēl pie tam tā nav pareizā politika, jo mēs nezinām, ko Eiropas kopiena tiesa lems CETA investīciju panta aspektā. Un ja tiks lemts, ka tas ir pretrunā Eiropas Savienības likumdošana, tad ko mēs darīsim? Tāpēc e, tas, ka brīvās tirzniecības noliegumi, un mēs par tiem diskutējam, bet uh, Es nedomāju, ka šis te noliegums kaut kādā veidā to var ietekmēt. Paldies, eh, Kostofjāno kungs, nākamais. Es um, nezinu, vai tas vēl kādā veidā palīdzēs uh, Žanetam, bet uh, man nepatīk šie investīcija aizsardzības nolīgumi. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs. Uh, mēģinam izveidot investīciju aizsardzības eh, lēmēja tiesas, un tas ir kaut kas cits nekā arbitrāžas tiesas. Man tas sagādā problēmas, tāpēc, ka man nepatīk doma, ka valstis nolems to, kādi tiesneši izlems konkrēto lietu tiesā. Īpaši tādās valstīs, kurās varbūt demokrātijai nav tik spēcīgas saknes kā citās. Tāpēc, manuprāt, būtu ļoti svarīgi, lai varbūt šīs tiesas būtu neatkarīgākas nekā tas šobrīd ir paredzēts. Varbūt nākamo reizi, kad mēs diskutēsim par investīciju aizsardzības schēmām, mums vajadzētu runāt par to, kāda veida aizsardzību investīcijām tad mēs vēlamies. Jo vienmēr mēs nonākam gala beigās pie strīdus izšķiršanas un to, kas lems. Un tas, manuprāt, ir debašu problēmas pamatā. Jo, ja mēs tiešām vēlamies eh, aizsargāt ieguldījumus, tad mums vispirms ir jāvienojas par to, ko mēs vēlamies aizsargāt un kāpēc. Un tad, kad mēs esam atrunājuši, ko kā investīcijas mēs vēlamies aizsargāt. Mēs varam tālāk runāt par strīdus izšķiršanas kārtību. Un, manuprāt, šīs investīcija aizsardzības tiesas ir vēl sliktāks risinājums nekā strīdus izšķiršanas tiesas. Mums Eiropā ir problēma Un, ja, piemēram, e, problēma ir sociāla demokrāta grupā un viņi nevar vienoties e, par konkrētu risinājumu, tad mēs to padaram par Eiropas problēmu, un tad mēs to mēģinam uzspiest visai pasaulē. Tātad e, varbūt, ka Singapūra nemaz nevēlas šādu strīdus izšķiršanas tiesu, un mēs viņiem to bezmaz uzspiežam. Bet tagad. Tātad jā, varbūt, ka tas ir mums pieņemams risinājums, un tomēr vai tas ir vienīgais? Oui, uh, Paldies, Marina Arēna. Kā jau jūs teicāt, atkārtošana ir zināšana māte, un runājot par ingu, ieguldījumu aizsardzību, ir ļoti svarīgi saprast, kādas ir abu pušu iesaistītās mums varbūt vajadzētu runāt arī par vīdi un par strādājošo tiesībām. Un Es eh, nevēlos redzēt tādu sistēmu, kas aizsargā tikai un vienīgi investors. Tas ir pirmais. Otrais - šīs tiesas. Jā, tā ir viena no Eiropas Savienības dalību valstīm, kas ierosināja šādu tiesu sistēmu, bet tā kā tā ir Eiropas Savienības dalību valsta, tā var teikt ir Eiropas Savienība, bet mēs, mēs vēl gaidām šo te tiesas nolēmumu. Un varbūt ir pārāk gri runāt par šo nolīgumu, jo tiesa vēl nav nākus klajā ar savu lēmumu. Par šo e, nolīgumu tiek runāts jau desmit gadus, bet e, es domāju, ka tuvākajos mēnešos mēs redzēsim tiesas nolēmumu un varbūt e, pagaidīsim drusciņu mirkli pacietības, un tad mēs, balstoties uz Eiropas kopienu tiesas nolēmumu, varam pieņemt savu lēmumu. Uh, Venglerkungs, paldies priekšsēdētāji, dargie kolēģi. Jā, es uh, pieņemu jūsu padomu un atkārtošu to, ko teica Devits Mārtiņš. Man šķiet, ka mēs runājam tagad par jaunu pieeju no Eiropas Savienības puses attiecībā uz ieguldījumu tiesu sistēmu un uh, ieguldījumu kodeksu sistēmu. Nu, katrā ziņā es domāju, ka tas ir kā CITA, un es domāju, ka ja mēs gribam saglabāt uh, pašcieņu un uh, Jā, protams, var teikt, ka mēs esam jaunā tirdzniecības attiecība pasaulē, tad tajā pat laikā, ja mēs paredzam uh, kompetenču un varas nodalījumu Eiropas Savienībā, tad ļausim Eiropas Savienības tiesai darīt savu darbu un attiecīgi izdarīsim secinājumus. Un vēlos atgādināt godājumiem kolēģiem, ka te nav runa tikai par faktu, ka es Singapūrai ir divpusējie nolīgumi ar Eiropas Savienības dalību valstīm par ieguldījumu aizsardzību, tad tajā pat laikā Dažas Eiropas Savienības dalībvalstis, piemēram, mana valsts Rumānija, ir noslēgusi vairākus ieguldījumu aizsardzības eh, līgumus ar Eiropas Savienības dalību valstīm, kas paši par sevi neizbeigs savu darbību. Tādēļ mums ir jārīkojas, lai atceltu um, šādus eh, nolīgumus. Paldies! Paldies! Un Haidī Hautala lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Bija ļoti interesanti uzklausīt kolēģi Fjellneru, kurš uh, uzstājās pret ieguldījumu uh, aizsardzības nolīgumu, bet cik es zinu, tad Singapūra nepieprasīja šāda veida ieguldījumu aizsardzības mehānismu. Un cik es zinu, tad Singapūra ir 13. pasaules valsts attiecībā uz tiesiskumu, un viņiem ir labi funkcionējoša iekšējā tiesiskuma sistēma. Kādēļ vispār eh, mēs runājam par šādu veidu nolīgumu ar Singapūru? Un vēlos atgādināt tiem kolēģiem, kur teica, ka. Uh, šis nolīgums varbūt nenāk gluži mm, labākajā laikā, jo gaidam Eiropas Savienības tiesas nolīgumu attiecībā uz Beļģijas prasību, tādēļ domāju būtu prātīgi atlikt ratificēšanu. Un Marija Mārtiņas kundz komisijas vārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Izteikšos pavisam īsi. Nepārprotami ir skaidrs, e, ka viedokļi par e, ieguldījumu aizsardzības sistēmu taisnīgumu ir atšķirīgi, tajā pat laikā, kā jau referents un Vinklerkungs norādīja, mēs nesākam no nulles, mēs nerunājam par uh, baltu lapu jo patreiz ir spēkā daudzpusējs ieguldījuma aizsardzības nolīgums un ir baumas par to, ka mēs tagad cenšamies mainīt nolīgumu un iekļaut reformētu investīciju politiku, kā tas ir citu, un pēc tam tagad eh, mēs gribam to pārnest arī uz Singapūru, un Tas ir nepieciešams, lai mēs eh, tiktu vaļā no ISDS, kas jums daudziem nepatīk. Un Mums ir nepieciešams eh, parakstīt šo nolīgumu, lai mēs varētu īstenot jaunu, pārskatītu investīciju aizsardzības politiku, jo ja mēs to neizdarīsim, tad eh, iepriekšējās politikas nostādnes un eh, normas nekur nepazudīs, tās darbosies. Tādēļ ar mums ir ļoti svarīgi noslēgt šo nolīgumu ar Singapūru, lai mēs panāktu tādu pašu rezultātu arī citās valstīs, kā piemēram Vietnamā, Meksikā. Un diskusijas notiek patreiz arī ar Japānu. Un tas it kā arī atbalsta mūsu centienus izveidot daudzpusēju investīciju aizsardzības tiesu sistēmu. Un, lai mēs īstenot iecerētās reformas, mums ir eh, nepieciešams jaunu standārtu apstiprināšanas ar šādiem nolīgumiem. Uh, Un te ir runa ne tikai par strīdu atrisināšanas mehānismu, bet mums ir svarīgi arī uh, eh, taisnīgs aizsardzības mehānismi jāiestrādā. Tāpat, ja runājam par uh, Eiropas Savienības tiesu, tad uh, jautājums ir par situ. Uh, Un uh, Eiropas parlaments tam jau deva piekrišanu. Mums būtu grūti paskaidrot Singapūras partneriem uh, to, ka mēs nevaram dot atbalstu nolīgumam ar Singapūru, jo mēs gaidām uh, tiesas spriedumu CITA sakarā. Nu, katrā uh, ziņā mēs esam. Pārliecināti, ka ja atzinums būs negatīvs, eh, tad jebkurā gadījumā investīciju aizsardzības nolīgums spēkā nestāsies, kamēr tas netiks pilnībā ratificēts visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Patreiz Jūs rādat svarīgu signālu attiecībā uz to, vai mēs esam gatavi turpināt strādāt pie investīciju aizsardzības reformu ieviešanas. Paldies, Dēvid, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Tātad par to, ko teica komisija. Tiek pausti argumenti par to, ka kamēr nav tiesas eh, nolēmums eh, sakarā ar nolīgumu ar Kanādu, tad mēs nevaram neko darīt tālāk saistībā ar Singapūru. Bet Varbūt man jau vajadzēja pateikt to sākumā, ka atšķirībā no brīvās tirzniecības nolīguma eh, šo nolīgumu vajadzēs ratificēt eh, visiem dalībvalstu parlamentiem. Otrakārt, mums patreiz nav neatrisināti strīdi, kas būtu eh, jāatrisina izmantojot šo mehānismu. Līdz ar to mēs droši varam gaidīt, kāds būs tiesas nospriedums un attiecīgi veikt nepieciešamās izmaiņas, ja tas būs vajadzīgs. Tālāk. Mums ir 13 divpusēji ieguldījumu aizsardzības nolīgumi, un tie darbojas apmierinoši, ņemot vērā to, ko arī parlaments ir teicis iepriekš. Katrā ziņā mēs runājam par pilnīgi jaunu sistēmu, un mm, neapšaubot to, ko Kristofers teica, parlaments ir aicinājis šo sistēmu attīstīt, un būtu dīvaini, ja mēs tagad noraidītu šādu soli. Ja runājam par Singapūru, es piekrītu kolēģiem, kur teica, ka Singapūra Singapūra ir eh, valsts, kurā tiek respektēts tiesiskums, bet šis nolīgums būs kā piemērs un pāraugs mūsu nolīgumiem ar citām ASEAN valstīm. Un ne visās ASEAN valstīs tiek nodrošināts tiesiskums, bet šis nolīgums ar Singapūru noteikti palīdzēs mūsu sarunās ar citām valstīm. Uh, Un Mums ir vajadzīgs tāds paraugs, kas varētu tikt izmantots arī attiecībās ar citām valstīm. Es domāju, ka man nav jāpārliecina kolēģi par to, ka e, šī pieeja ir vienpusēja. Es domāju, ka ieguldītāju tiesības iet roku rokā ar to pienākumiem. Paldies! Paldies! Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 12. novembris, pulkstens 6 vakarā. Tātad 12. novembris 18.00. Tādējādi mēs eh, esam pabeiguši skatīt 8.7. darba kārtības punktu un pēc minūtes pāriesim pie balsošanas. Yep. Yes, sir. four o'clock. We will start now our voting session. Tātad pulkstens četri sākam balsošanu. Pirmais punkts, par ko balsosim, ir astotais punkts darba kārtībā. Tās ir tarifu kvotas eh, PTO organizācijā. Tās ir nepieciešams pārskatīt Brexit dēļ. Un pirms mēs sāksim balsošanu. Lūdzu, dodu vārdu. Uh, mana balsošanas kartīte vēl tiek nogādāta uz šo zāli, tādēļ lūdzu nedaudz pagaidīt. Labi, tad mēs pagaidīsim vispirms pārbaudot uh, balsošanas kartīšu darbību. Sāksim izmēģinājumu balsojumu. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 31 deputāts ir zālē, viss darbojas. Tātad pirmais punkts, par ko balsojām, ir eh, PTO kvotu pārskatīšana, astotais punkts. Un vispirms balsojam par e, inta grozījumiem. Kurš ir par tiem? Pret. Atturs. Pieņemts. Tālāk agrī 13 par pret atturas pieņemts. Agrī 1 par pret atturas pieņemts. Agrī 2 par pret atturas pieņemts noraidīts, agrī 3 par, pret, atturs, pieņemts, agrī 4 par, pret, atturs. Šķiet noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. Tātad agri 4 grozījums sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot 14 pār 18 pret norādīts, agrī 5 pār pret atturs pieņemts, agrī 6 pār pret atturs pieņemts, agrī 7 pār pret atturs pieņemts, agrī 8 pār pret atturs pieņemts, agrī 9 pār pret atturs atturas noraidīts, agrī desmit par, pret, atturas noraidīts. Un balsojam par ziņojumu ar grozījumiem, balsojam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot! ar iespējīgu vairākumu pieņemts un apsveicu ziņojuma autors ar labo rezultātu vai vēlties uzdot jautājumu? Diemžēl replika no zāles bez mikrofona. So I thought you would ask for starting Es domāju, ka jūs vaicāsiet par eh, sarunu sākšanu. Tātad eh, referente prasa uzsākt balsošanu par starp institucionālo sarunu uzsākšanu. Sākam elektroniski balsot. I think the rapporteur is in favor of that. Yeah. <laughs> and the vote is closed. Beidzam balsot 35 par, viens atturējies. Tātad paldies! Pārējām pie devītā darba kārtības punkta. On. Un tas ir padomus lēmums par ekonomisko partnerattiecību nolīgumu noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Japānu. Piektais kompromiss grozījums par, pret, atturs, pieņemts.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 pret atturs noraidīts. 61. par pret atturs noraidīts. 62. par 61. pārbaudīt, labi pārbaudam elektroniski. 61. Sākam balsot. And the vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 62. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 63. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 64. par. Pret. Atturs. Pārbaudīsim elektroniski 64. sākam balsot. And the vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 65. atkrīt. Sastais kompromiss grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Kā iespējams papildinājums 68. par, pret, atturas, noraidīts. Septītais kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. Astotais kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. Devītais kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. Iespējams papildinājums 78. par pret atturs noraidīts. Desmitais kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. 11. kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. 96. grozījuma pirmā daļa atkrīt, bet otrā daļa par pret atturas noraidīts. Tālāk 101. grozījuma otrā daļa, jo pirmā atkrita pirma, otrā daļa. 101. par pret atturs noraidīts. 12. kompromis grozījums par pret atturs pieņemts. 108. otrā daļa par pret atturs noraidīts. 13. kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. Iespējams papildinājums 111. par pret atturs noraidīts. 112. pirmā daļa par pret atturas noraidīts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. 113. grozījuma otrā daļa par pret atturas noraidīts. Vēlaties pārbaudīt elektroniski? Labi. Tātad 113. grozījums, otrā daļa sākam balsot. Čau. And the vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Iespējams papildinājums 115. par pret atturas noraidīts.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 123. par pret atturs noraidīts. 14. kompromis grozījums par pret atturs pieņemts. 125. pirmā daļa par pret atturs noraidīts. 129. par pret pret atturs noraidīts. 15. kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. Sešpadsmitais kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. 162. par pret atturs noraidīts. 17. kompromis grozījums par pret atturs pieņemts. Iespējams papildinājums 165. 168. identiski par pret atturs atturs pieņemts, simt noraidīts, es atvainojos, noraidīts. 169. par pret atturs pieņemts. 170. par pret atturs noraidīts. 171. par pret atturs atturas noraidīts. 172, 173 identiski par pret atturas noraidīts. 174 par pret atturas noraidīts. 175 par pret atturas noraidīts. 18. kompromiss grozījums par, pret, atturs pieņemts. Iespējams papildinājums 179. par, pret, atturs noraidīts. 180. par, pret, atturs Pārbaudīsim elektroniski. 180. elektroniski sākam balsot. And the vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 182. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 184. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 185. par pret atturs noraidīts. 187. par pret atturs noraidīts. 188. par pret atturs noraidīts. 19. kompromis grozījums par pret atturs noraidīts pieņemts. Otrā daļa 189. par pret atturs noraidīts. Kompromiss numur 20 par pret atturs pieņemts. 197. grozījuma otrā daļa par pret atturs noraidīts. 200. grozījuma otrā daļa par pret atturs noraidīts. 21. kompromisa grozījums par pret atturs pieņemts. 22. kompromisa grozījums par pret atturs pieņemts. 23. kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. 220. par pret atturs noraidīts. 225. par pret atturs noraidīts. 228 par pret atturs noraidīts, 227 par pret atturs pārbaudīsim elektroniski, 227. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieģepts. 228 par pret atturs Noraidīts. 229. par pret atturs. Noraidīts. Nākamais atkrīt. 231. par pret atturs. Šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. 231. And the vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 232. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 233. par. Pret. Atturs. Domāju, ka pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. And the vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 234. par pret atturs norēdīts. 235. par pret atturs norēdīts. 238. par pret atturs norēdīts. 13. par pret atturs norēdīts. 15. par pret atturs noraidīts. Otrais kompromis grozījums par pret atturs pieņemts. 21. par pret atturs noraidīts. Trešais kompromis grozījums par pret atturs pieņemts. 28. grozījuma otrā daļa par pret atturas noraidīts. 29. par pret atturas noraidīts. 30. par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski 30. grozījumu. And the vote is closed. Beidzam balsot. Norādīts vienās balsu skaits. 31. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 32. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 33. par. Pret. Atturas Vēlreiz, vēlreiz, kolēģi. Vēlreiz. 33. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 34. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 35. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 38. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 4. kompromis grozījums par. Pret. Atturs. Noraidīts pieņemts. 44. grozījums otrā daļa par. Pirmā daļa atvainojos. Pirmā daļa, pirmā daļa par. Pret. Atturs nor, noraidīts. Otrā daļa par. Pret. Atturs noraidīts. 45. par. Pret. Atturs noraidīts. 48. par pret atturs. Domāju, ka pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. And closed. Beidzam balsot. Pieņemts, jā. 47. par pret atturs. Noraidīts. Pirmais kompromiss grozījums par pret pret atturas pieņemts. Otrais par pret atturas noraidīts. Sastais par pret. Kolēģi vēlreiz sastais grozījums par pret atturas pieņemts. Devītais par pret atturas atturs pieņemts. Šķiet, ka otrais grozījums netika pieņemts, tāpēc 11. par pret atturs Nu šķiet, ka noraudīt, noraidīts, bet pār, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. And the vote Un beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk balsosim gala balsojumā par ziņojumu grozītā versijā. Daram to elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. 26 balsis par, 9 pret pieņemts. Apsveicam referentu. Viņš gan pats nevarēja, diemžēl, ierasties, piedalīties balsojumā. Viņa lidojums tika atcelts. Nu tā tad nonākam pie desmitā darba kārtības punkta. Uh, tā tad jautājums par piekrišanu. Pirmais ir vispirms otrais grozījums par pret atturs noraidīts. Trešais par pret atturs noraidīts. Pirmais par pret atturs noraidīts. Tad tālāk balsojums par piekrišanas došanu elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tātad nonākam pie 11. darba kārtības punkta - stāvoklis sarunās par Eiropas nākotni. Svarīgs jautājums šķiet. <laughs> Good. Compromise one. Pirmais kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. Otrais kompromiss grozījums par pret atturs pieņemt. Astotais par pret atturs. Nu vēlreiz, vēlreiz. Astotais grozījums par pret atturs pieņemt Ne, nav skaidrs. Pārbaudīsim elektroniski. Astotais grozījums. Sākam balsot elektroniski. And the vote is closed. Beidzam balsot. Norādīts. Trešais kompromiss grozījums par. Pret. Anturs. Pieņemts. 13. par. Pret. Atturs. Noraidīts 14. par pret atturas noraidīts. Ceturtais kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. 20. par pret atturas pārbaudīsim elektroniski 20. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromiss grozījums par pret atturs. Pieņemts. 22. grozījuma pirmā daļa par pret atturs. Noraidīts. Sastais kompromiss grozījums par pret atturs. Pieņemts. 27. par pret atturs atturs. Elektroniski. Pārbaudīsim elektroniski. Please, use your hands. Nu, rādiet skaidri, vai jūs esat par vai pret ceļot roku. Tātad 27. Beidzam balsot, noraidīts. 7. kompromiss grozījums par, pret, atturs, pieņemts. 30. D par, pret, atturas noraidīts. 31. par pret atturas. Šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. 31. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Vienāds balsu skaits. Astotais kompromiss grozījums par. Pār tātad. A, pret, atturs, pieņemts. 37. par. Pret, atturs. Kā balso sociālisti un demokrāti? Nu, tātad vēlreiz 37. par. Pret. Atturas. Šķiet norādīts, bet pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 37. grozījumu. Is... Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais kompromiss grozījums par. Pret Atvainojiet, jā, aizsteidzos priekšā. Devītais kompromiss grozījums par, pret, atturs, pieņemts. Tagad desmitais kompromiss grozījums par, pret, atturs, pieņemts. Četrdesmitais par, pret, atturs, pieņemts. Vienpadsmitais kompromiss grozījums par, pret, atturs, pieņemts. Un visbeidzot gala balsojums elektroniski par atzinamu projektu sākam balsot. Beidzam balsot. Un līdz ar to Eiropas nākotnē esam atrisinājuši. Apsveicam, pieņemts. Okay, this concludes the session. Jā, tad esam pabeiguši balsošanu. Un tagad eh, pārtraukums viena minūte. Tie, kuri vēlas eh, atstāt šo telpu, dariet to lūdzu, bet klusiņām. Okay, dear colleagues, we switch now. Kolēģi, tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta izskatīšanas, un tas ir samo pievienošanās partnerattiecību pagaidu nolīgumam starp Eiropas kopienu un vienas puses un klusaukenu valstiem no otras puses izskatīšana. Dod vārdu Dēvidam. Kolēģi, atvainojos, ka atkal man jūs jāapgrūtina ar savām runām, bet kā jūs ziniet, es vienkārši ierosinu, lai mēs uh, dot savu piekrišanu šīm pagaidu nolīgumam. Un kāpēc mēs vienkārši to dodam, dodam savu piekrišanu? Tāpēc, ka eh, no 19. gada janvāra Samova būs eh, bez. Kolēģi, lūdzu, klusiņām atstājiet šo telpu. Paldies! Tātad, jā, es saprotu, ka jūs gribat izrādīt zināmu autoritāti. Tā tad es atkārtošu. 19. gada 1. janvārī Samoa zaudēs beznodokļu pieeju Eiropas Savienības tirgumu. Un tāpēc IPA pievienošanās tādējādi ļaus izvairīties no zināmas. No, no zināmām grūtībām patreizējā samo un Eiropas Savienības eh, tirzniecības plūsmā. Un, eh, tā tad eh, vairākums to produktu, ko samo eksportē uz Eiropas Savienību, ir pārsvarā lauksaimniecības produkti. Un 17. gadā šis eksporta apjoms sasniedz 5,5 miljonus eiro, kas Eiropas Savienībai ir niecīga summa, tomēr samoja milzīga. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai samoja joprojām būtu pieejams Eiropas Savienības tirgus. Tas ir pirmais. Otrs, IPA ļaus tālāk stiprināt Eiropas Savienības un samo attiecības. Kā jau es eh, teicu savā ziņojumā, runa iet par eh, konkrētām precēm un Samo liberalizējas apmēram 82% no sava eksporta 20 gadu laikā. Un tādi delikāti jautājumi un pretrunīgi vērtējami jautājumi kā gaļas produkti, zivju produkti, piena produkti ir izslēgti, nav iekļauts šajā nolīgumā. Tāpēc tas ir ļoti svarīgs samo attīstībai. Otrs. Uh, ilgspējīgas attīstības noteikumi, un šajā IPA ir skaidri ierakstīti tiesiskuma un likumības eh, nosacījumi, kā to paredz Kotonu nolīgums. Tādējādi šo noteikumu pārkāpšanas gadījumā ir paredzēta vesela virkne sa sankciju. Un, eh, kā mēs zinām, 20. gadā beigsies arī Kotonu līguma laiks. Tāpēc redzēsim, kas notiks pēc tam. Un visbeidzot, mēs eh, griežamies pie samo, eh, samo vēstnieka, lai samo pati būtu ieinteresēta sakārtot šos eh, vidas aizsardzības momentus. Bet, kā jau teicu, ir viens jau spēkā stājies līgums, tāpēc es ceru, ka komisija uh, sarunās ar Samo, Fidži un citām klusā okeāna valstīm ņems vērā to, ka ir jārunā vai pat zināmā mērā jāizdara spiediens uz to, lai šādos līgumos tik iekļaut vidas un tiesiskuma jautājumi. Bet no savas puses šobrīd neredzu iespēju, kāpēc mums būtu jābloķē šī pagaidu nolīguma spēkā stāšanās, tāpēc eh, vēlētos, lai tas, eh, šis nolīgums tiktu apstiprināts no parlamenta vai vismaz mūsu komitejas puses. Paldies, saka priekšsēdētājs, tagad došu vārdu ēnu referentiem. Heidi Hautala pirmā, lūdzu. Paldies! Reference Dēvids Martins jau uzskaitīja to, ka ir zināmas nepilnības patreizējā nolīgumā, kas ir noslēgts ar Klusā okeāna salu valstīm. Un jā, es uzskatu, ka šī nolīguma pārskatīšanā komisijai būtu jābūt striktākai šo problēmu novēršanas paģērēšanā. Tā tad nav eh, patreizējā nolīguma ilgspējīgas attīstības punkts, nav pakalpojumu punkta, proti pakalpojumu maiņa nav atrunāta un ir vispārējos vilcienos pieminēta, pieminēts cilvēktiesību jautājums, bet nekas specifisks. Vēlējos tikai atgādināt, ka kopš 17. gada decembra Samo ir ierakstīta Eiropas Savienības melnajā sarakstā nodokļa nesadarbības ziņā. Ko komisija grasās darīt, lai arī nodokļu jautājums tādā vai citādā veidā tiktu pacelts, ja ne līgumā, tad sarunās. Priekšsēdētais, paldies! Marija Arēna, lūdzu! Forences kundze ir ierakstīta kā ēnu referenta, bet labi, tad dodu vārdu jums. Bez mikrofona. Paldies, prieksēdētāji, prieksēdētājs kundze. Un arī es vēlētos pateikties referentam par viņa darbu. Tātad šis partnerattiecību pagaidu nolīgums starp Eiropas Savienību un eh, Samo, kas ir ļoti maza valsts, tā ir eh, savas teritorijas ziņā pierīdzinām Luksemburgai, proti vismazākajai Eiropas Savienības dalību valstai, un tomēr tā ir nodokļu paradīze. Un eh, Caur to plūst ļoti lielas eh, nelegālās naudas summas. Tāpēc eh, mans jautājums, kāpēc eh, mēs vēlamies noslēgt tirzniecības nolīgumu ar valsti, kur jau vairākus gadus neko nedara, lai sakārtot šo nodokļu paradīzes lietu? Un šobrīd nav izveidota tāda iekšējās eh, uzraudzības darba grupa, un eh, nav arī novērtēts šāda līguma sekas. Tātad, kāpēc? Kāpēc mēs nerunājam par cilvēktiesību jautājumiem, par klimatu izmaiņām? Jo, ja mēs paceltu šos jautājumus no tā iegūtu visi. visi. Es eh, nevēlētos, lai tiktu, lai samo, lai mēs balsotu par samo pievienošanās partnerattiecību pagaidu nolīgumu, un tāpēc, ka tā ir nodokļu paradīze. Un visu interesēs, kā mūsu, tā arī šīs valsts interesēs, ir svarīgi, lai mēs par to runātu. Tagad Marija Arēna lūdzu. Paldies! Man ir vairāki jautājumi. Pirmais. Pirmais ir saistīts ar nozari, kuru jau Martins pieminēja. Tā tad šo te um, es nesaprotu lietu, kas jūsu ziņojumā parādās par šiem aparātiem. Tā ir nozare, uz ko īpaši atšķira, attiecās šis ziņojums. Tā tad šķiet, ka tie ir tādi instrumenti, kas ceļo no samaus uz Eiropas Savienību un pēc tam atpakaļ. Tas ir pirmais. Nākamais, ja mēs eh, šos eh, fiskultūras aparātus izņemam no šī līguma, tad uh, atcerēsimies, ka šī ir jaunatīstības valsts un ekonomiskajā līgumā mums vajadzētu tomēr diversificēt samos eksporta um, preces. Tātad eh, mēs runājam par pieeju Eiropas Savienības tirgu bez tarifiem, bet vai mēs pietiek pietiekami uzsveram to, ka šī valsts ir nodokļu paradīze, bet atcerēsimies, ka valsts ir ļoti nabadzīga. Un ja mēs šai valstī aizlieksim eksportēt uz Eiropas Savienību, tad valsts budžeta deficīts tikai un vienīgi pieaugs. Un noslēgumā vēlējos pateikt, ka Eiropas komisija, kā jau ierasts, ir izmantojusi instrumentu, kas ir tarifāras dabas, proti no 1. janvāra samo vairs eh, nevarēs piekļūt Eiropas Savienības iekšējam tirgum bez muitas nodavām, un es domāju, ka tomēr nevar runāt tikai un vienīgi naudas izteiksmē. Piemēram, mēs eh, varam spiest uz šo monetāro instrumentu, un tomēr mēs neesam uz vienlīdzīgiem pamatiem šajās sarunās. Paldies! Nākamā Žemē kundze lūdzu. Jā, Uzklausot visu šo diskusiju, es piekrītu. Samo ir Eiropas Savienības sagatavotajā melnajā sarakstā nodokļu paradīžu ziņā. Un tomēr jūs apgalvojat, ka Samoam netiek, netiek um, ievērotas cilvēktiesības, tad kāpēc mēs vispār nerunājam par uh, cilvēktiesību jautājumu, piemēram, arī par bērnu aizsardzību? par seksuālo izmantošanu, par, par sodīšanu, bērnu sodīšanu, par bērnu nodarbināšanu smagos darbos. Kāpēc mēs par to nerunājam? Šķiet, ka mēs uz to pievaram acis, bet vēsturiski un arī geogrāfiski mēs samo varam uzskatīt par Austrālijas vai Jaunzēlandes ekonomisko pielikumu, ekonomisko tādu kā izvirzījumu. Bet eh, es uzskatu, ka šis līgums būtu jāvērtē kā ekonomiskās partnerības līgums, bet tas ir bīstams. Jo tādējādi mēs varam novērot situāciju, kad Jaunzēlandes izstrādājumi caur samo nonāk Eiropas Savienībā, bet tie nav samo ražoti. Un 18. gada jūnija komisijas eh, novērtējumā netiek runāts par to, ka Austrālija un Jaunzēlanda ļoti labi apzinās šo logu, caur kuru abas šīs valstis varētu Eiropu pārpludināt ar bezmuitas nodevu izstrādājumiem. Uh, Šeit neiet runa par eh, ekoloģiskiem jautājumiem, par oglekļa nospiedumu, par ilgtspējīgu attīstību, un šobrīd šķiet, ka mēs atsakamies no viena no mūsu galvenajiem principiem iestāties par par eh, tiesību, par cilvēktiesībām, par vidi, mēs atkal esam nonākuši patērētāju dieva nagos. Es um, Domāju, ka šie brīvās tirdzniecības e, nolīgumi no tiem vispār vajadzētu apteikties. Un visu laiku mēs atkal pie tā atgriežamies, jo šie brīvās tirdzniecības nolīgumi, tūlīt beigšu priekšādātāja kungs, brīvās tirdzniecības nolīgumi noplicina e, noplicina pasaules resursus. Varbūt, ka mums tomēr vajadzētu pašiem padomāt par to, ko šie brīvās tirzniecības nolīgumi mums dod. Paldies tālāk. Komisijas vārdā dodu vārdu Askols kundzei lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti. Paldies par uzdotajiem jautājumiem, kā arī uh, Eh, paldies par eh, referenta labvēlīgo viedokli. Vēlos vispirms eh, atsaukties uz tirdzniecības komitejas tikšanos ar Fidži, Papua, Jaungvinējas un Klusā okeānu valsts sanāksmi 20. novembrī un uh, Klāt eh, bija arī citas valsts, eh, kuras būtu interesētas pievienoties šādam nolīgumam. Tās norādīja uz nepieciešamību izveidot regulāru monitoringu un novērtēt eh, līgumā normā ieviešanu un to ietekmi kā arī piesaistīt pilsoniskās sabiedrības grupas, lai IPA um, veicinātu ilgspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu. Visas iesaistītās puses šajā nolīgumā uh, atkārtoti apliecināja savu gatavību strādāt kopā, lai veicinātu tirdzniecību un ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu, ieskaitot arī uh, darba drošības standartu ievērošanu, vidas aizsardzību un zivju krājumu apsaimniekošanu ilgtspējīgā veidā. Uh, šī komiteja aicināja Eiropas Savienību un komisiju konkrēti sagatavot rakstisku priekšlikumu uh, apvienotajam uh, monitoringam un novērtēšanai, ko izskatīt nākamajā komitejas uh, sanāksmē, un to mēs tātad arī darīsim. Tāpat puses. Uh, ņēma vērā um, INTA komitejas atzinumu, un aicināja tirdzniecības un ilgspējīgas attīstības um, normu iekļaušanu IPA nolīgumā, paredzot arī sabiedrības organizāciju iesaistīšanu ieviešanas uzraudzībā, un puses bija gatavs paplašināt apvienotā monitoringa aptvērumu, kā arī sabiedrisko organizāciju un struktūru iesaistīšanu plašākā mērā, kas attiecas uz konkrētām normām par tirdzniecību un ilgspējīgu attīstību. Uh, tad puses labvēlīgi raudzījās uz uh, šo domu kā tādu, bet norādīja, ka tā ir jāizvērtē detalizētāk pirms ieviešanas. Pirmais uh, solis ir uh, postkotonu sarunas, kas patreiz norit. Mēs esam sākuši sarunas par kopīgām normām kas būs uh, uh, visos uh, ACP nolīgumos, ieskaitot arī IPA partnerus. Un Tur ir normas par tirdzniecību, ilgspējīgu attīstību, darba tiesībām un vidas aizsardzību. Kā es teicu, tā ir tikai pirmā fāze, jo tad, kad uh, Eh, sāks darboties eh, pēc Kotonu nolīgums un oriģinālais Kotonu nolīgums, tā darbība mm, izbeigsies. Eh, mums būs tehniski jāpielāgo šis jaunais nolīgums. Un tad mēs attiecīgi arī redzēsim, kā ies, tiek iestrādātas minētās normas, kas attiec uz melno sārakstu nodokļu paradīžu sakarā, tad uh, tas kā tāds atrodas ārpus partnerattiecību nolīguma darbības jomas, bet tikšanās laikā ar Samoā IPA komitejas kontekstā mēs apspriedām šo jautājumu, un eh, Samoā partneri apliecināja, ka viņi risinās šo jautājumu. Katrā ziņā viņa pieeja ir konstruktīva. Šis IPA nolīgums var tik attiecināts arī uz pakalpojumu sfēru, vēlākā fāzē, ja puses to vēlēsies, Papua Jaungvinējā, kas ir pirmā puse šajā nolīgumā, jau ir paudus ieinteresētību uzsākt sarunas ar mums par to. Patreiz galvenā prioritāte, protams, ir patreizējā nolīguma īstenošana, un tad attiecīgi postkotonu procesa īstenošana un iespējams arī citu jomu pievienošana šim nolīgumam, kā jūs teicu, pakalpojumu joms, kas attiecas uz dažādošanu. Tad vēlos norādīt, ka IPA ir tādas partnerattiecības, kas dod labumu uh, Uh, visām pusēm. Un, ja runājam par Papua Jaungvinēju, tad uh, tā uh, ļoti godīgi ir īstenojusi nolīguma normas jau sākot no 2011. gada un Tā rezultātā, eh, piemēram, ir eh, veikts investīcijas eh, tunzivju konservu industrijā, radot desmitiem tūkstošu jaunu darba vietu sievietēm šajā valstī. Un patreiz mēs ar partneriem meklējam iespējas šo pašu veiksmu stāstu atkārtot arī citvietu un citās jomās, kā piemēram lauksaimniecības, uh, produkcijas pārstrādē, kokos riekstu pārstrādē un tam līdzīgi. Paldies! Tālāk turpinot par Kotonu nolīgumu. Tas ir kā ietvar līgums šīm IPA nolīgumam. Tajā ir tādas normas, kas saistīts ar cilvēktiesību ievērošanu, kā arī tiek paredzēti tiesiskās aizsardzības pasākumi, kas tiks piemēroti pārkāpumu gadījumā. Tādēļ es varētu teikt, ka Tā kā postkotonu nolīgums eh, gadu laikā par to notiks vēlreiz sarunas, tad eh, šis process ir pakāpenisks. Paldies, um, David! Jā, paldies komisijai par atbildi. Vēlos tikai reaģēt uz to, ka tas, ko mēs darām, nenozīmē, ka Eiropas eh, Savienība soda Papua Jaungvinē nebūtne, bet Patiesībā patreiz eh, vienīgā tā saucamā eh, finanšu paradīze ir eh, Fidžijas salas, un mēs ļoti ceram, ka šis īpa nolīgums drīz stāsies spēkā, un tad attiecīgi es nedomāju nekādu, es neredzu nekādu pamatu samo atteikt un es domāju, ka tas nesīs labu, labumu visām pusēm. Paldies priekšsēdētāji. Paldies grozījuma iesniegšanas termiņš ir 6. novembris, pulkstens 18. 13. punkts. Papildus aizsardzības certifikāts medicīniskajām precēm. Referente ir Sančes kundze un došu vārdu jums eh, vispirms. Man tikai viens tāds jautājums. Es eh, dzirdēju, ko teica komisijas pārstāve, bet viņi neatbildēja uz komisijas lēmumu, kas tika pieņemts šī gada 23. jūlijā. Un tas taču, manuprāt, šis lēmums nozīmē, nu, tā teikt, novēr, nu, novēršanos no pašreizējiem nolīgumiem. To, uh... Paldies, jā, es ļoti atvainojos, eh, ka aizmirsu pieminēt šo jautājumu. Austrālija un Jaunzēlanda ir galvenās eksportētāja valstis, kas eksportē preces uz Samo. Tad, kad eh, mēs eh, vedām sarunas par piekļuvi Samoā tirgumu, tad mēs paturējām to prātā un mēs Samoā palīdzējām šajā ziņā, jo viņi nav uztraukšies, ka viņus pārpludinās Eiropas preces, jo mēs tik daudz neeksportējam uz Samoā. Galvenokārt tas ir iekārtu veidā un ieguldījumu veidā, bet eh, preces no Jaunzēlandes un Austrālijas eh, balstoties uz eh, PSR plus nolīgumu, varētu pārpludināt tirgu, bet PSR plus nolīgums vēl nav stājies spēkā. Mm, tur ir norma, kas paredz, ka ja Samoā pievienojas IPA nolīgumam vēlāk nekā PSR plus sāk darboties, tad tas nozīmētu, ka visas priekšrocības, kas tiek piešķirtas eh, Samoa no Eiropas Savienības puses, būtu jātiecina arī uz Austrāliju un Jaunzēlandi. Bet mēs esam soli priekšā. Un IPAI būtu jāstājas spēkā attiecībā uz Samoa vēl pirms PSR Plus ar Austrāliju un Jaunzēlandi. Jebkurā gadījumā produktu grupu izslēgšanas norma to ņem vērā. Ja secība būs pretēja, tad Samoa tiks pasargāta, jo viņi no liberalizācijas procesa ir izslēguši konkrētas preces, kas tiek ražotas un importētas no Austrālijas un Jaunzēlandes. Paldies komisijai par šo papildus atbildi. Atgriežamies tātad pie medicīnas precēm. Sančes kundze lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Vispirms vēlos pastāstīt eh, par šo papildus aizsardzības certifikātu medicīnas precēm. Jūs zinat, eh, ka Tas ir daudz plašāk nekā tikai likumdošanas priekšlikums. Pacientu organizācijas un mediķi eh, ir eh, pauduši savu viedokli par to, un es vēlos paust arī savu uh, pateicību viņiem par to, kas attiecas uz patentiem pasaulē, tad tie rada lielas problēmas. Mēs runājam gal galā par precēm, kas var glābt cilvēku dzīvības. Šis papildus aizsardzības certifikāts nozīmē vēsturisku pagrieziena punktu, jo daudz dalībvalsts ir centušās pārvarēt grūtības, lai um, nodrošinātu piekļuvu medikamentiem cilvēkiem, kuriem tie ir nepieciešami. Un mums ir jāņem vērā tas, Eh, ka šis jautājums nopietni ietekmēs um, sabiedrību un pacientus. Kas attiecas uz pieeju, man šķiet, ka mums šeit ir dota iespēja spērt milzīgu soli uz priekšu, un tādēļ es uzskatu, ka konstruktīva sadarbība, eh, ko novērojām ehm, sadarbojoties ar ēnu referentiem, bija, protams, ļoti pozitīvs signāls, bet uh, kas attiecas uz uh, papildus aizsardzības certifikātu regulējumu, mm, tad mm, mums būtu jārisina šis jautājums līdz galam. Mēs nedrīkstam apstāties pusceļā. Es domāju, ka mums ir jāveic trīs pasākumi. Pirmkārt, Eiropas Savienības tirgū ir jādara kaut kas nekavējoties, un ir divas jomas, kas varētu uh, būt kā tādi izņēmumi. Pirmkārt, jāatceras ciešā saikne starp eh, ražotājiem un ģeneriskajiem medikamentiem un analogiem medikamentiem. Un šeit jāņem vērā arī trešo valstu aizsardzības nepieciešamība. Tālāk, ģenerisko medikamentu ražotāji un uh, bioanalogu medikamentu ražotāji ir jāiekļauj šeit. Tādēļ es domāju, ka šis jautājums ir jārisina mūsu pilsoņu interesēs, kas attiecās uz šo īpašās aizsardzības certifikātu piemērošanu, tad Mēs nedrīkstam aizmirst, ka mums ir vairāk nekā pieci gadi pirms mēs eh, sagaidīsim pirmos rezultātus, un kas notiks ar tiem daudziem pacientiem, kam ir nepieciešama medikamentu tūlīt, kas nevar gaidīt tik ilgi. Es domāju, ka patreiz vismaz nekas nav mainījies. Ja runājam par izņēmumiem, tad šeit ir jāraugās, lai mēs nepārkāptu patentu turētāju tiesības. Ja kāds uzņēmums kaut kur pasaulē sāk pārdot savus produktus Eiropas Savienībā, tad e, arī Eiropas ražotājiem ir jādod šāda iespēja, kas attiec uz caurskatāmību un marķēšanu. Konkrēts marķējums eksportam ir pamatots, lai izvairītos no nelegāla atpakaļimporta. Un mēs nedrīkstām eh, šeit pieļaut kļūdu. Kas attiecas uz izsakojamības iespēju, ko paredz direktīva, tad jāatzīmē, ka tehnoloģija ļauj mums būt drošiem par medikamentu izcelsmi. Uh, Bet, protams, tas ir jāpapildina ar skaidru un nepārprotamu marķējumu uz iepakojuma. Mums ir atbilstoši marķējumi atbilstoši marķējumu sistēmu ģeneriskajiem medikamentiem, bet kas attiecas uz ražotājiem, tad šeit es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai veselības iestādēm būtu informācija, lai tās varētu garantēt saviem uh, iedzīvotājiem medikamentu kvalitāti, kā arī ir jāpā, jāatspoguļo uh, uz uh, produktiem arī eksporta gala mērķis un termiņš. Un es domāju, ka patreiz vēl patērētāji nav izjutuši nekādas priekšrocības vai labumu no šīs likumdošanas. Kas attiecas uz prasībām, kas tiek izvirzītas ģenerisko medikamentu ražošanai, tad es domāju, ka šeit ir jānodrošina vienlīdzīgi spēles noteikumi visiem. Paldies, Kristofs Pjēna Lūdzu no Tautas partijas grupas. Paldies, priekšsādētāji. Vēlos eh, teikt, ka patreiz es uzstājos kā Daniels Gaspārī. Tātad eh, par eh, šie SPC vai papildus aizsardzības eh, certifikātiem PAS. Es domāju, ka Medikamenti nekrīt no zila gaisa, tie tiek ražoti sarežģītā ražošanas procesā, kas ir arī dārgs. Šos medikamentus ražo farmācijas uzņēmumi un Bez intelektuālo tiesību aizsardzības sistēmas mums nebūs inovatīvu medikamentu. Kas attiecas uz PAS, tad tas tika ieviests tādēļ, ka reālais aizsardzības laiks kļūst arvien īsāks, jo arvien ilgāku laiku prasa apstiprināšanas process. Tādēļ, kā kompromiss tika uh, izvēlēts izmantot PAS vai papildus aizsardzības certifikātu. Komisijai bija jāatrod ļoti smalks līdzsvars starp to, lai neapdraudētu intelektuālā īpašuma tiesību sistēmu pas, ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē, un no otras puses, lai nodrošinātu, ka Eiropas veiksmīgā ģenerisko medikamentu ražošanas uh, nozare varētu darboties uz vienlīdzīgiem noteikumiem ar citiem ražotājiem pasaulē, un lai viņi spētu eksportēt uz um, valstīm, uh, kur nav šī IPAS sistēma. Tautas partijas grupa uzskata, ka komisijai ir izdevies atrast šo smalko līdzsvaru tādēļ, ir svarīgi, lai uh, mēs um, maksimāli saglabātu komisijas oriģinālo priekšlikumu, un mums nepatīk uh, referenta pieeja, kas uh, pēc mūsu domām mm, ir pārāk uh, subjektīva attiecībā uz uh, ģenērisko industriju. Jo, ja nebūs jauno inovāciju, tad nebūs ko darīt ģenērisko medikamentu ražotājiem. Tādēļ Mēs gribētu atgriezties pie komisijas sākotnējā priekšlikuma. Tomēr man ir viens jautājums komisijai. PAS nav tikai svarīgs elements Eiropas intelektuālā īpašuma tiesību likumdošanā, bet tas ir arī svarīgs elements mūsu tirdzniecības politikā. Mums izdevās Kanādu pārliecināt par to CETA nolīgumu kontekstā, īstenojot šīs reformas. Un Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai komisijas priekšlikums eh, neapdraudētu iespēju, ka arī citas valstis eh, sāk izmantot PAS sistēmu. Moskau kundze, paldies, paldies par šo priekšlikumu, un mēs uzskatām, ka tas ir labs priekšlikums, un tas eh, dos pozitīvu rezultātu mūsu iedzīvotājiem. Tajā pat laikā vēlamies uzsvērt atsevišķus elementus šajā priekšlikumā. Vispirms, mēs uzskatām, ka galvenais mērķis ir dot šo ekonomisko pievienoto vērtību, kas radītu jaunas darba vietas Eiropas Savienībā, neapdraudot esošo intelektuālā īpašuma tiesību sistēmu. Tādēļ mums vajadzētu maksimāli uh, uzturēt solījumu, kas arī atspūkļojas komisijas ietekmes novērtējumā. Un šeit vēlos uzsvērt trīs svarīgas elements, kas ir svarīgi mūsu grupai. Pirmkārt, ietekme uz iedzīvotājiem un tas, ka šis priekšlikums veicinātu ģenerisko medikamentu ražošanu un analogu biomedikamentu ražošanu, lai cilvēki varētu uh, uh, iegādāties lētākus medikamentus, un um, uh, šis izņēmums uh, dod iespēju uh, nozarei attīstīt šādu ražošanu, tajā pat laikā veicinot lielāku konkurētspēju nozarē, mēs vēlamies, lai medikamentu tirgus būtu taisnīgs, un šī iemesla dēļ mēs saprotam, cik svarīgi ir investēt eh, pētniecībā un izstrādē. Treškārt, mēs vēlamies, lai šī sistēma dot labumu arī ražotājiem. Un balstoties uz to visu, mēs piekrītam referentu nostājai atrast vajadzīgo līdzsvaru, kas dot labumu visiem. Tajā pat laikā mēs gribētu redzēt atsevišķas izmaiņas, piemēram, par paziņošanu un atkāpju piemērošanu, kas būtu jātiecina uz uh, visiem nākotnes PAS, lai netiktu pārkāpts intelektuālā īpašuma tiesības. Kas attiecas uz šo paziņošanas procesu, mēs atbalstam tādu paziņošanas procesu, kas sniegtu pietiekami informāciju PAS turētājam, bet kas um, neatklātu komerciāli sensitīvu informāciju. Mēs uzskatām, ka papildus valstu intelektuālā īpašuma tiesību birojiem būtu jāinformē arī PAS pārvaldītāji. Mēs uzskatām, ka šim priekšlikumam ir jādod iespēja medikamentus laist tirgu sākot no pirmās dienas, radot attiecīgi priekšnosacījums, kas attiecas uz atkāpju piemērošanu. Mēs nepiekrītām referenta priekšlikumām attiecināt uh, atkāpes uz esošajiem PAS, jo tas varētu kaitēt intelektuālā īpašuma tiesībām. Mēs jau ceram, ka šis priekšlikums radīs jauns darba vietas un dos labumu arī iedzīvotājiem. Paldies tālāk! Uh, nākamais runātājs, kas attiecas uz um, Eiropas Savienības uh, zāļu ražotājiem, tad uh, viņiem ir jācīnās ar negotīgu konkurenci attiecībā uz uh, medikamentu importu no trešajām valstīm. Mūsu medikamenti ir ļoti droši, tajā pat laikā ražotāji saskaras ar ļoti lieliem ierobežojumiem. Tādēļ šim priekšlikumam ir jādod labums um, ne tikai mūsu iedzīvotājiem, bet arī ražotājiem. 2000. 28. gadā um, tiks ļoti plaši izmantot arī um, bioloģiskie medikamenti. Mūsu uh, farmācijas uh, uzņēmumiem arī ir jādod iespēja iziet uh, ārpus Eiropas Savienības tirgus, lai varētu apgūt um, jaunas noietu tirgus, bet tajā pat laikā mēs. Uh, E, nedrīkstam pieļaut medikamentu atpakaļ eksportu. Un mums ir jānodrošina eh, attiecīgs marķējums, eh, bet mūsu konkurenti Indijā, Ķīnā neguļ. Un tajā laicīgi viņi bloķē Eiropas eh, firmu ienākšanu savos tirgos. Es atbalstu komisijas priekšlikumu, lai arī, protams, mums ir konkrēti priekšlikumi. Piemēram, ja runājam par to, Kas būtu jāmaina, kuri PAS būtu jāmaina? Es domāju, ka uh, mums ir jāizvērtē šis regulējums, lai tas dotu reālu uh, ieguvumu mūsu firmām, mūsu ražotājiem, it īpaši MVU. Tas viss nedrīkst palikt tikai uz papīra. Tāpat uh, mēs esam gatavi iesniegt grozījumus un ceram uz konstruktīvu sadarbību ar um, referentu. Ja runājam par ģeneriskajiem medikamentiem, par inovatīviem, inovatīvajiem medikamentiem, tad mm, jāsaka, ka šis līdzsvars ir ļoti delikāts un tādēļ mums ir jādomā par šo vajadzīgo līdzsvaru starp ģenerisko medikamentu ražotājiem un, un, un, un, un novatīvo medikamentu ražotājiem, bet es domāju, ka tas ir pārāk plašs jautājums, lai tas tiktu apspriest šajā ziņojumā. Paldies! Es paldies un tālāk komisijas vārdā. Thank you, Mr. Chair. Priekšādātāji, paldies. Paldies visiem deputātiem, kas piedalījās diskusijās. Paldies par komentāriem, par to, kā zinīgi vērtēt šo priekšlikumu kā tādu. Pāris lietas no manas puses. Dzirdējis, ka daudz uzsvars liekas liks uz to, ka jābūt piekļuvēji jauniem medikamentiem. Gribu atkārtot vēl ka šī priekšlikuma pamatmērķis ir nodrošināt eh, vienotu tirgu stratēģiju un veicināt konkurētspēju Eiropas farmacā, farmācijas industrijai. Nu, protams, ja mums izdosies veicināt konkurētspēju šai nozarei, tad tas, protams, pozitīvi ietekmēs arī piekļuvu medikamentiem. Un to mēs gari un plaši priekšlikumā arī izskaidrojam. Ko vēlamies ar priekšlikumu panākt? Pārliecināties, ka Eiropas uzņēmumi var gūt priekšrocības no arvien pieaugušās globālās konkurētspējas un jaunajiem tirgiem šais, šim ģeneriskajām zālēm un tam līdzīgi. Un tādējādi Eiropas uzņēmumi varēs arī Eiropā veikt investīcijas ar mērķi eksportēt savu preci uz trešām valstīm pat vēl PAS procedūras ietvaros. Mēs vēlamies pārliecināties, ka galvenie biznesa partneri šeit Eiropā un ar Eiropas pacienti gūst piekļuvu šiem Eiropas medikamentiem. It īpaši, protams, arī pēc tam, kad tiks izbeigsies PAS aizsardzības eh, termiņš. Nu, tātad kopā tātad šī konkurētspēja mm, un farmācijas joma pāris vārdos vēl. Pāris komentāri par dzirdēto. Pirmām kārtām laika ziņā, pie, piemērošana laika ziņā. Es jau skaidroju, kāda ir mūsu pieeja līdz šim. Mēs, protams, dodam priekšroku straujai spēkā stāšanās um, iespējai. Bet tāpat laikā, protams, jānodrošina atbilstīgās tiecības. Piemēram, ir tie PAS, kas jau piešķirti, un kopējais mēģi, mērķis ir rast līdzsvarotu pieeju neliekot lieku slodzi uz jau pašreizējai piešķirtajām tiesībām. Kad runājam par drošības pusi, jeb no, nosacījumiem dzirdēju pāris ierosinājumus, mūsu mērķis līdz šim bija izstrādāt tādu priekšlikumu, kas, kā jau minēju, ir līdzsvarots. Esam ieviesuši zināmus papildus drošības buferus, jo sastopamies ar situāciju kur Eiropā notiktu ražošana jau starposmā, vēl PAS darbības laikā un domājam, ka bija vajadzīgi zinām drošības nosacījumi, lai izvairītos no dažāda veida novirzēm eh, šai gadījumā, bet mūsu mērķis katrā gadījumā tomēr ir pārliecināties, ka šie drošības nosacījumi nav pārāk, eh, ar pārāk lielu slogi uzņēmumiem. Un mūsuprāt, esam panākuši līdzsvaru šeit, bet, protams, esam gatavi uzklausīt arī ierosinājumus no jūsu puses. Es gan nedomāju, ka šeit nebūtu pietiekami pietiekam drošības nosacījumi. Piemēram, šis unikālais identifikātors, kas jau pastāv, faktiski kalpo citam nolūkam. Bet ir arī citi drošības priekšlikumi, ko šeit priekšlikumā paredzam. Un vēl gribētu atbildēt uz konkrēto Fjellnerkungu uzdoto jautājumu. Kā tas atbilst mūsu centieniem brīvo tirniecības nolīgumu līmenī? Mūsu priekšlikums Tātad šis eksporta ražošanas atlaižu ieviešana pilnībā atbilst mūsu centieniem izvērst konkrētu mm, brīvās indzības nolīgumu aizsardzību visā pasaulē. Mēs turpinām to darīt. Nesen tika noslēgts nolīgums, nu salīdzinoši nesen ar Kanādu, kur nu dien mēs arī paredzējām PAS režīmu tieši paredzot tieši tādas pašas atlaides uh, Eh, un eh, izņēmumus, kā tas tiek noteikti šeit. Tātad pilnīgi sastarpēja papildināmība. Mēs vienkārši vēlamies pārliecināties, ka ja eh, šis režīms pagarinās, tad šīs pašreiz pastāvē, pastāvošās atšķirības Eiropas uzņēmē darbībā neciestu no tā visa. Vēlamies pārliecināties, ka mūsu uzņēmumi var darboties uz vienādiem spēles notikumiem globālajā tirgu un tāpat laikā pārliecināmies, lai aizsardzības līmenis tiek palielināts globālā līmenī. Nu, tad, tad tas savā starpā šīs lietas vienu otru papildina. Lielas paldies! Sančes skundz tālāk. Paldies! Pāris īsi komentāri. Pirmām kārtām neaizmirsīsim, ka šeit nav iekļauts priekšlikums samazināt investīcijas geogrāfiski runājot, nedz arī kādā citādā veidā konkrētajā laika periodā. Tātad šīs ekskluzīvās tiesības turpinās pastāvēt. Eiropas uzņēmumi, un tas arī tas svarīgākais, varēs savā starpā konkurēt uz vienādiem noteikumiem PAS kontekstā ar ārvalstu ražotājiem. Šī konkrētā priekšlikuma mērķis ir ir atbrīvoties no tām negatīvajām sekām, jeb ietekmes, kas eh, rodas šim PAS režīmam. Domāju, ka svarīgi saprast, ka trešās valstis var ražot ģeneriskavus medikamentus un tos arī pārdot eh, gadījumos, kad PAS apstākļi nepastāv un cerams, ka tādējādi viņi savu ražošanas vietu visu nepārcels uz citu vietu. Pastāv iespēja, ka PS ietvaros Eiropā varētu būt vajadzīgi mēneši un pat gadi, lai varētu atgriezties pie simtprocentīgas ražošanas apstākļiem. Jo, at, jo faktiski jau no pirmās dienas ir iespējama iekļuva Eiropā saskaņā ar kādu veiktu pētījumu, šķiet nav skaidrs, kuri līdze, kura līdzekļu daļa tiek piedāvāta uzņēmumiem caur nodokļu atlaidēm un, un tiks reinvestēta atkārtot šai darbībā. Šādu datu mūsu rīcībā nav, liecina pētījums. Un tātad, ja runājam par šādu veidu investīcijām, tad ļoti grūti attaisnot PAS lietošanu faktiski nav pietiekams informācijas, lai varētu izpētīt šo situāciju, un ja šāda informācija nav, tad nevaram arī neko secināt. Kas attiec uz šiem izņēmumiem un rezultātu izvērtējumu, es domāju, ka mums vispirms jāpārliecinās, ka mēs neejam šeit pret konsekvences principu un tādu saskaņotības principu attīstības jomā. Domāju, ka ir skaidri un gaiši jāsaprot, ka viena otra attīstības valsts vēlas attīstīt savu farmācijas nozari, vēlas atbalstīt šo savu farmācijas sektoru pašreizējo noteikumu ietveros, lai, nu, šai frontē, tā teikt, centienus pagārināt. Tātad 7. novembris grozījuma iesniegšanas termiņš pulkstens 6. pēcpusdienā. Paldies! Tālāk pāriem pie 14. darba kārtības punkta. Pirms pievienošanās palīdzības instrumenta, jeb IPA 3 izveida. Referents ir Davids Borelli, lūdzu. Gīčē. Priekšsādātāji, paldies. Ierosinātā regula, par ko mums jāsniedz šeit atzinums, ir saistīta ar vienu no delikātajiem Eiropas Savienības nākotnes elementiem respektīvi vēlmi, Eiropas vēlmi atvērt sevi citām jaunām valstīm, kas respektē pamatvērtības. Savā atzinumā esam iekļāvuši divas priekšnosacījumus, no kā nevaram atteikties. Pirmām kārtām kandidātu valstīm tīri ģeopolitiski eh, ir, ir jāspēj atbilst šai kopējai politikai, un otrām kārtām nepieciešams pielāgoties arī pašreizējai situācijai. Iekļaušanās Eiropas Savienībā nozīmē arī to, ka jāpieņem vairākas kopējas nostājas, nu, piemēram, komercpolitika un tam līdzīgi. Nevar turpināt finanšu atbalstu valstīm, kas eh, to neatbalsta. Turklāt nepieciešamas pastāvīgas pārbaudas attiecībā uz šīm valstīm. Uh, ja runājam par atbalstu šādos centienos. Un tas esmu centies norādīt uz virkni svarīgiem elementiem, kas attiec tieši uz tirnicības politiku kā daļu no paplašināšanās politikas. Un te gribu arī atgādināt kolēģiem par virkni svarīgiem jautājumiem, piemēram, cīņa pret dažāda veida um, viltotām precēm. Tas ir ļoti svarīgi tirzniecībā ar šīm valstīm, jo neskatoties uz gūto progresu kontrabanda, kas šajā gadījumā ir tāda nu, kā likumīga, gandrīz kontrabanda, jo tur runa nu, par viltotām precēm, norisinās plašos apmēros. Te jau apstiprina muitas sadarbības starp dažādām valstīm. Turklāt svarīgs ES princips attiecībās ar trešām valstīm, bet īpaši, piemēram, kandidātu valstīm, ir tas, ka tiek izveidoti atvērti tirniecības ietvari, sistēmas, kuros darbojas zināmi noteikuma nosacījumi Un eh, jaunākais Eiropas komisijas ziņojums par investīciju barjerām, piemēram, Turciju min kā vienu no valstīm, kas izmanto protekcionistiskus pasākums visvairāk un vērstos arī pret Eiropas Savienību, līdz ar to virzoties prom no vienošanās un uh, pastāvošajām muitas attiecībām. Ir veikti centieni daudzās valstīs, Um, pareizajā virzienā, ir gūts progress cīņā pret, piemēram, organizēto noziedzību attiecībā uz tirzniecību, jo parasti tieši organizētā noziedzība ir uh, kontrabandas, tā teikt, uh, sakne. Bet mums jāskatās uz šīm tirzniecības plūsmām, uz ārvalstu eksportu. Uh, jo arī šīs, eh, ši, arī šīs jomas katrā ziņā var būt sasaistīts ar organizēto noziedzību. Ar nepacietību gaidu iespēju, iespēju uzklausīt komentārus no kolēģiem. Jā, te runājam par plašiem līdzakļiem, vai ne tā priekšādātājs saka sociālistu un demokrātu grupa. Nē, vispirms tautas partijas atvainojas. Hansenkungs pirmais. Jā, paldies priekšādātāji. Es aizstāju Jānu referenti Andrikienes kundzi. Un Andrikienas kundze šeit ir uzrādījis man savus runas punktus, vēlas teikt paldies referentam par atzinumu sagatavošanu attiecībā uz IPA 3. Lielisks darbs līdz šim. Šis instruments dot ieguldījumu plašāku ES mērķu sasniegšanā, piemēram, stabilitāte, drošība un arī ilgtspējīgas ekonomikas atgūšanās. Un eh, IPA katrā ziņā ir svarīga. Es nākotnē tā padara Eiropu drošāku, labklājīgāku, atbalstot stabilitāti, labklājību. Arī mūsu kaimiņu valstīs, tuvākajās kaimiņu valstīs paplašinās politika dod spēcīgu grūdienu ekonomikas integritātes virzienā. Un vienošanās ar kandidātu valstīm par liberalizētu tirzniecību attiecas gan arī uz visām precēm. Tas ļauj izmantot jaunas ekonomikas priekšrocības, bet nepieciešams spēcināt arī konkurētspēju. Nepieciešams īstenot reformas, lai garantētu tirgus ekonomikas darbību, uzlabotu regulējumu, atbalstītu MVU un investīcijas, kā arī dzina ekonomikas ilgspējību. Jābūt veselīgai uzņēmē darbības videi un cīņai pret eh, organizēto, organizēto noziedzību tādējādi var piesaistīt vairāk investīciju. Saskaņā ar noteikumiem katram eh, kas vēlas izmantot īpa, ir jāizm, jāizpilda zināmas prasības eh, politiski ekonomiskajā sistēmā, sistēmā un jāatbilst attiecīgiem ES priekšrakstiem. IPA ir tas instruments, kas ļauj mm, atbalstīt valstis Rietumu Balkānos, arī Turciju, īstenot reformas cīņā pret korupciju un nu, ļaut veicināt ekonomikas attīstību. Šai kontekstā ekonomikas attīstības nosacījumi ir godīga konkurence, pārskatāmas investīcijas un tam jāparādās tā arī ir regulā. Tomēr princips par tiektiem nosacījumiem arī dzen ir jāizmanto un jāparedz, ka līdzekļi var tikt apturēti gadījumos, ja tiek pārkāpts cilvēktiesības, demokrātija vai tiesiskums. Arī redzamība ir ļoti svarīga. Atbilstīgais līdzekļu redzamība dažādos projektos, kas tiek finansēta arī pa līdzekļiem, būtu jānodrošina. Nu, tas ir tās galvenās līnijas, ko vēlējās uzsvērt Andrikienas kundze. Viņa pie tām arī strādā un par to iesniegs arī grozījumus. Paldies! Nākamā redzētājiem Moskas kundze. Es runāju mūsu referenta Kostas Mavridas kunga vārdā. Viņš raksta šādi. Pirmam kārtām atvainojiet, ka nevarēja ierasties šeit, lai piedalītos šeit svarīgajās debatēs. Vēlos teikt paldies referentam par ziņojumu projektu. Šī ir pirmā viedokļa apmaiņa, un tāpēc izteikšos īsi, bet konkrēti IPAS ir svarīgs instruments, kas ļauj atbalstīt politikas un ekonomikas reformu īstenošanu iestāšanās eh, kandidātu valstīs un jāmācās arī no pagātnes. Tam jāatspoguļojas šai pārskatītajā priekšlikumā. Ja vēlamies virzīties uz priekšu ar paplašināšanās politiku, nu, piemēram, nepieciešams uzlabot paplašināšanās procesu un tāpēc jānodrošina taisnīga teritoriāla sadala līdzekļiem, to starp līdzvarot sadala starp valstīm. Uh, Mm, un geogrāfiski pārliecinoties, ka visi pilsoņi, kas nāk no dažādiem sabiedrības slāņiem, tāpat laikā saņem mm, eh, šo atbalstu. Otram kārtām svarīgi ieviest arī nosacījumus attiecībā uz līdzekļu izdali, pamatojoties uz gūto progresu, jeb situācijas pasliktināšanos. Nu, piemēram, cilvēktiesību jomā vai sociālajā jomā. Trešām kārtām vēl viens būtisks jautājums ir uzraudzība. Nepieciešams izveidot efektīvu uzraudzības mehānismu visa procesa gaitā, kas attiecas uz šo līdzekļu piešķiršanu. Tās, tā, tāpat arī jāspēcina IPA loma. Kopumā vēlamies redzēt spēcīgāku sociālo dimensiju kopējā paplašināšanās politikā. Un, kas nav maz svarīgi, jāpalielina ne tika vien efektivitāte, bet vienlaikus arī vēl redzamība iedzīvotāju vidū valstīs, kas saņem šos līdzekļus. Minētais saraksts ir tikai indikatīvs un vēl varbūt arī citas idejas. Mums būs vēl laika izstrādāt papildus eh, idejas, piedalīties diskusijās un ar nepacietību gaidam tālākas auglīgas diskusijas arī ar ēnu referentiem. Lielas paldies! Haidī Hautala tālāk lūdzu. Lielas paldies priekšsādātāji! Nu, šķiet, ka pastāv zināmas tehniski rakstura problēmas ar šī ziņojuma projektu, vai ne tā? Jo daudz, kas no tā, kas varētu tikt iekļauts vēl ziņojumā, šobrīd tiek, ir izsvītrots, vai ne tāds vienkārši gribēja pārliecināties, ka te nav kaut kāda problēma. Nav kaut kāda kognitīva disonance man iestājusies. Italian, so very... Nu, turklāt te daudzi no šiem grozījumiem ir arī itāļu valodā. Mēs, kas itāļu valodā ne, itāļu valodu neprotam, mums grūti to visu saprast. Vienkārši gribētu, lai te nav tāda tehniska rakstura kaut kāda pārpratuma. Bet, nu jā. Vēlētos, lai stabilizācijas asociācijas nolīguma reiz, to starp tas attiecas arī uz brīvās cilvēcības nolīgumiem, tiek skatīti kopējā uh, attiecību kontekstā ar šīm valstīm, respektīvi ar tirgus piekļuvi varam panākt arī nacionālo tiesību aktu saskaņošanu ar Eiropas akī, un tas ir ļoti svarīgi valstīm, lai tās varētu palielināt tirdzniecības apjomus ar mums. Un tas man šķiet mazliet iztrūkst šeit no ziņojuma. Varbūt to varētu tā papildus kārtā vēl pieminēt, un to pieminēsim varbūt arī mēs savos grozījumos. Tāpat svarīgi pārliecināties, ka tirdzniecības liberalizācija caur stabilizācijas un asociācijas nolīgumiem, tostarp arī brīvās tirdzniecības nolīgumiem, ir adekvāti asimetriska un pakāpeniska kandidāta valstīs, lai nav tā, ka tās izjust tādus negatīvus šokus. Eh, tāpēc, ka to tautsēmniecība šobrīd, teiksim, ir tādā delikātā, trauslā situācijā. Kas attiec uz Turciju un muitas savienību, domāju, ka nav atbilstīgi šeit ierosināt jaunus politikas elementus ekonomikas attiecībām ar Turciju šai ziņojumā. Uzskatām, ka attiecības ar Turciju, tostarp arī ekonomikas attiecības ar šo valsti, būtu jāapspriež citos ietvaros, citā līmenī un nevis šajā IPA 3 ziņojumā. Lielas paldies! Tālāk komisijas vārdā Pērkers kundze. Paldies! Šķiet izteikšos salīdzinoši īsi. Mēs zinām, ka nepieciešams kopējs tirniecības ietvers un, protams, ka jānovērš tarifu barjeras. Svarīgs ir arī tiesiskums, tiesu sistēmas, pie tā strādājam. Tāpat arī vēlamies spēcināt korupcijas apkarošanas pasākumus. Viens no grozījuma priekšlikumiem ir tāds, eh, par ko vēlamies runāt detalizētāk, un tas ir grozījums numur 9. Tur tiek runāts par to, ka finanšu resursi no IPA 3 varētu tikt izmantot tikai tad, ja labumu saņēmēji, eh, kas norādīti pirmajā pielikumā, patiešām nodrošina centienus pareizajā virzienā, kā to prasa ES. Šai kontekstā vēlos teikt pirmām kārtām, ka šī priekšlikuma mērķis ir virzīties prom no valstu aploksnēm. Un tātad šeit tiešām pārējiem vairāk uz tādu pieeju, kur līdzekļu piešķiršana būs atkarīga no gūtajiem rezultātiem. Un tāpēc saprotam šo vēlmi, kas pausta mm, grozījumā. Mēs tāpat laikā neesam pārliecināti, ka būtu pilnībā adekvāti to pasniegt tieši šādi, jo IPA 3 mērķi ir taču palīdzēt valstīm sasniegt mērķus, nevis šos mērķus jau identificēt kā sasniegt, sas, sasniegtus un tad piešķirt līdzekļus. Tas ir tas, ko mēs vēlējāmies teikt. Lielas paldies! Nā, tālāk došu vārdu vēlreiz Borēlī kungam. Ir uh, vari interventi. Paldies! Paldies visiem kolēģiem, kuri piedalījās šajās diskusijās. Neaizmirsīsim, ka šī ir pirmā reize, kad diskus, diskutējam par šo jautājumu. Mums vēl būs iespēja. Tā tad eh, Hautels kundze pieminēja tulkojumu, to sakārtosim un paldies vispolitisko grupu pārstāvjiem. Prieksādētājs, paldies! Grozījuma iesniegšanas termiņš tātad ir 8. novembris pulkstens seši vakarā. Tātad 8. novembrī 6. vakarā. Un tādējādi esam izsmēluši 14. darba kārtības punktu, un tagad pārējām pie 15., 16. un 17. kopā. Referente jau nāk uz šo sanāksmu zāli pārtraukums viena minūte. Okay. Dear colleagues. Godātie kolēģi. 15., 16. un 17. punkti. Runa iet par eh, īpašo delegāciju Rietumsohārai. Tas ir 15. punkts un arī Eiropas Savienības un Marokas karalis nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā. Referente visiem šiem punktiem ir Lalondas kundze, un tagad dodu vārdu viņai. Tātad 4-5 minūtes vārds jums lūdzu. Prieksēdētāji kungs, paldies, dārgie kolēģi. Es eh, vēlētos eh, runāt par šiem trim eh, punktiem, bet vēlētos runāt ļoti īsi. Šie trīs punkti ir eh, savā starpā saistīti, un parlamentam tiek lūgts eh, vai nu apstiprināt šo nolīgumu vai nē. Eh, šis ir zināmā vērā netipisks nolīgums, jo Eiropas Savienības tiesa lēma, ka Eiropas Savienības un Maropas, Marokas karalistes e, nolīgums nav stājies spēkā, tāpēc, ka nav atrunāta riekums, rietumsahāras situācija. Tāpēc e, vēlējos e, jūs iepazīstināt ar mūsu braucienu uz rietumsahāru un arī ar šo Eiropas kopienas tiesu. Eiropas kopienas tiesa lēma, ka E, vajadzētu ņemt vērā arī vietējo iedzīvotāju vēlmes, un tāpēc arī Eiropas parlamentam ir jāizsaka savs viedoklis. Metodika, kādu mēs izmantojām, bija sekojoša. Vēlējāmies iegūt pēc iespējas vairāk informācijas kā no komisijas, tā arī no e, Ziemeļa e, Āfrikas valstīm, un mēs uh, esam devušies arī uz faktu apkopošanas braucienu, un piecām politiskajām grupām bija iespēja piedalīties šajā braucienā. Bet eh, gala beigās tās bija trīs politiskie spēki, kuri piedalījās. Un priekšsēdētāja konference mums ļāva doties uz Rietumu Sahāru divu dienu braucienā, un uh, Mēs eh, tikāmies ar lielu daļu iesaistīto pušu mēģinājām iegūt viedokli no pēc iespējas dažādākiem paudējiem, kā arī mēģinājām novērtēt situāciju uz vietas. Bet um, uzreiz vēlējos pateikt, ka šī Rietumsahāras vizīte tās laikā mums nebija iespēja tikties ar pilsoniskās sabiedrības eh, pārstāvjiem. Un tomēr mēs e, tikāmies ar pietiekami lielu daļu dažādu nozaru un līmeņu pārstāvju. Un e, jāsaka, ka arī tikšanās ar Marokas karalistes atbildīgo iestāžu pārstāvjiem nebija pietiekami veiksmīgi, ko ar to domāju. Es saprotu, ka šī faktu vākšanas misija varbūt nekalpoja savam nolūkam. Mēs mēģinājām darīt visu, kas mūsu spēkos, lai dotajos apstākļos iegūtu nepieciešamo informāciju, proti tiktos ar dažādiem ekonomiskajiem spēlētājiem un iegūtu viņu viedokli par šo nolīgumu bet eh, bieži vien vajadzētu raudzīties uz šādiem nolīgumiem ģeopolitiskā un arī politiskā rakursā. Un nevienmēr eh, šādi brīvās tirsniecības nolīgumi nāk par labu vietējiem iedzīvotājiem. Šie vietēji iedzīvotāji vēlētos tiešā veidā eksportēt savus ražojumus uz Eiropas Savienību, izvairoties no Marokas centrālās valdības. Tagad konkrēti par šo līgumu. Mēs eh, Rietum-Sahārā mēģinājām iegūt informāciju par to, kā tas būtu iespējams, jo apvienoto nāciju īpašais pārstāvis 6. vai 7. decembrī Ženēvā runās par Rietum-Sahāras situāciju un mēs vēlējāmies mūsu faktu vākšanas misiju jau koncentrēt uz citiem, može, uz citiem momentiem. No juridiskā viedokļa raugoties, mēs saprotam, ka um, parlamentam tiek lūgta tikai un vienīgi piekrišanas procedūra, un mēs mēģinājām jautāt vietējiem iedzīvotājiem, kā viņi vēlētos um, redzēt savu izstrādājumu piekļuvi Eiropas eh, tirgumu. Un visbeidzot, dažādu iemeslu dēļ es tomēr vēlētos eh, lai parlaments dotu savu piekrišanu šim nolīgumam, un tomēr mums vajadzētu pieprasīt, lai būtu konkrēts izsekošanas mehānisms vai tiešām konkrētie izstrādājumi nāk no rietumu Sahāras, ja tāds ir marķējums. Tā tad ir jābūt tehniskai iespējai izsakot katram konkrētam izstrādājumam tā izcelsme. Un tad mēs varētu atbalstīt šo te Rietumu Sahāras īpašo situāciju. Arī eh, Marokas eh, lielāka iesaistīšanās šīs situācijas sakārtošanā būtu vēlama. Pēc tam komisijai vajadzētu sekot līdzi šā nolīguma izpildē ne tikai no ekonomiskā viedokļa, bet arī no cilvēktiesību izpildes viedokļa. Es, eh, godātie kolēģi, tagad vēlētos dzirdēt jūsu komentārus un jūsu idejas šām nolīguma sakarā. Priekšsēdētājs, paldies! Vispirms došu vārdu ēnu referentiem. Pirmais EPP grupas vārdā Sikūkungs, lūdzu. Eh, Grācija, prezident. Paldies, eh, prieksādātāji kungs. Vispirms vēlētos eh, uzteikt Lalandas kundzi par pietiekami sarežģītā uzdevuma veiksmīgu izpildi. Jo jūsu paveiktais bija ļoti pamatīgs. Jūs esat eh, iegūst tik ārkārtīgi daudz informācijas. Un, eh, kā jau jūs teicāt, tiesas nolēmums, bet eh, patiesībā tas ir arī tehniski un juridiski sarežģīts jautājums, un lai mēs kaut ko panāktu nākotnē, mums ir jāņem vērā visi šie aspekti. Tātad tāda nolīguma slēgšana, kas varētu būt akceptējams, pie tā vēl ir jāstrādā. Bet um, tas, ko jūs varējāt izdarīt, jūs izdarījāt un izdarījāt lieliski, manuprāt. Un šeit ir svarīgi atcerēties, un to vēlos arī, lai atcerētos es pats, ir tas, ka ka mēs e, sākam novērtēt arī politisko situāciju šajā karalistē, un tomēr e, mēs nedrīkstam rīkoties nepareizi un doties tālāk nekā tas ir mūsu spēkos. Mēs nevaram nevienu nosodīt, mums vienkārši ir jānovērtē status quo. Jo šāda veida nolīgumi iespējams ir tikai precedents arī turpmākajiem? Un kā notiks šādu jaunā tipa nolīgumu ratificēšana? Un e, novērtēt to, cik lielā mērā šis nolīgums palīdzēs Rietumu-Sahāras iedzīvotājiem, ir pietiekami grūti. Arī novērtēt to, kādus ražojumus tad Rietumu-Sahāra varētu pārdot Eiropā ir grūti. Varbūt, ka komisijas lielāka iesaistīšanās šeit būtu vēlama. Un eh, tas ciešā mērā ir saistīts arī ar tiesas nolēmumu. Tomēr uzskatu, ka Marokas valdībai ir labi nolūki attiecībā kā uz Rietumu Sahāru, tā arī uz Eiropas Savienību, un eh, tas ir arī mūsu visu mērķis. Jā, varbūt, ka mums neizdosies panākt eh, pilnīgu izsakojamību un tomēr informācija, kas tiktu iegūt par ražojumiem, būtu vēlama. Prieksēdētājs, paldies! Un tagad Elēna S&D grupas vārdā lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs! es eh, vēlētos runāt manas politiskās grupas vārdā, jo esmu E un D um, ēnu referente. Esmu sekojusi līdzi notikuma attīstībai kopš brīža, kad eh, Eiropas tiesa izteicās par šo nolīgumu. Un eh, patiesībā šo situāciju ir vērtējuši vairāki deputāti. No savas grupas puses vēlētos pateikt Lalondas kundzē, ka mēs eh, piekrītam ratificēšanai. Bet eh, vienlaicīgi, kā jau šeit izskanēja, tas eh, var izrādīties precedents eh, situācijas uzlabošanai un attiecību uzlabošanai starp Eiropas Savienību un Maroku. Un kā Marokai, tā arī Eiropas Savienībai ir grūti paredzēt, kā šis līgums tiks īstenots. Bet um, mēs ļoti labi apzināmies, ka šādu līgumu noslēgšana, sarunas par šādu līgumu noslēgšanu, kā tehniski, tā eh, politiski un arī juridiski ir grūtas. Bet um, kā nodrošināt to, lai Rietumsahāras iedzīvotāji tiešām gūtu no šī nolīguma? Mūsuprāt, to ir svarīgi atcerēties un eh, pēc iespējas ciešāk vajadzētu sadarboties arī ar Marokas valdību. Lalandes kundze, jūs eh, savu iespēju robežās eh, esat darījusi visu, kas jūs spēkos, un tomēr varbūt, ka mums mūsu sagatavoto tekstu vajadzētu padarīt striktāku un konkrēti pateikt, kāda ir parlamenta nostāja, ka mēs iestājamies par cilvēktiesībām. tiesībām. Un varbūt šajā tekstā vajadzētu iekļaut arī tās bažas, kas ir daudziem politiskajiem spēkiem parlamentā. Lai šis līgums būtu dzīvot spējīgs, tam ir jāizpilda zināmas prasības. Marokai jau no tā neizdosies izvairīties. Es saprotu, ka situācija ir pietiekami specifiska, jo atrunāt konkrētas tautības tiesības konkrētā geogrāfiskā teritorijā nevienmēr ir viegli. Jā, mēs no mūsu puses vēlamies uzsvērt to, cik svarīgi ir būt striktiem šajā nolīgumā, jo tas strateģiski ir ļoti svarīgi. Priekšsēdētājs paldies, un tagad ECR eh, e Lūnas kungam vārds. Paldies, godātais prieksēdētāja kungs. Arī es eh, varbūt nevēlos atkārtot to, kas šeit jau izskanēja, bet eh, vispirms vēlētos eh, pateikties referentei par ļoti labi sagatavoto ziņojumu. Un mūsuprāt, šis teksts ir līdzsvarots. Un e, šeit ir arī tāda divējāda pieeja, kas e, mūsuprāt e, ir atbalstāma. No vienas puses mēs ļoti labi saprotam, ka līgumā, patreiz piedāvātajā līguma tekstā, ir ierakstīta ir ierakstītas prasības, bet no otras puses, jā, jūs teicāt, cik svarīgi ir izsekot eh, šā reģiona izcelsmes produktiem, ja tas ir marķēts uz izstrādājumu. Tas ir svarīgi. Un šāds skatījums eh, no ECR viedokļa raugoties ir ļoti svarīgs. Arī tās eh, idejas, kas eh, parādās apvienoto, no apvienoto nāciju puses, tātad eh, Rietum Sahāras īpašais, apvienoto nāciju īpašais sūtnis Rietum Sahārā arī dara savu darbu, bet eh, noslēgumā vēlētos pateikties ēnu referentiem, referentē teksts ir pietiekami, ehm, pietiekami svarīgs. Tātad. tad Manas grupas pārstāvis vispār nepiedalījās šajā braucienā, parlamenta braucienā, un es uzreiz vēlējos pateikt, ka mani lielā mērā pārsteidz tas, ka neviens nepieminēja to, ka šis te delegācijas brauciens un šie šāda veida faktu vākšana ir ļoti, ļoti delikāts jautājums. Un varbūt būtu jēgpilni atcerēties, ka Eiropas kopiena tiesa 16. gada nolīgums ir visa šī pamatā. Eiropas Savienība neatzīst Marokas karalistes suverenitāti Rietum-Sahāras teritorijā, un balstoties uz to mums vajadzētu veidot tālāk mūsu diskusiju. Kā Inta komitejā mūsu uzsvars ir tirzniecības sarunas, bet es nedzirdēju no komisijas puses, ka ir izdevies atrisināt izstrādājumu izsakojamības jautājumu, proti vai tie tiešām nāk no Rietum Sahāras vai nē. Uh, Un eh, es vēlētos dzirdēt, vai komisijai ir kādi brīnumi risinājumi, bet manuprāt, tas ir neiespējami. Neiespējami tāpēc, ka Maroka nevēlas atzīt Rietum-Sahāru kā atsevišķu autonomu teritoriju, kā to patiesībā paredz Eiropas kopienu tiesa. Es uzskatu, ka mums vajadzētu skaidri pateikt arī to, ka cilvēku tiesības okupētajās teritorijās netiek ievērotas tikpat kā nekad. Un tās nevalstiskās organizācijas, kuras iestājas par Rietum-Sahāras pašnoteikšanos, pret šīm organizācijām tiek nepārtraukti izdarīts spiediens, un to dzīve un izdzīvošana ir tikpat kā neiespējama. Līdz ar to apgalvot, ka Eiropas Savienībai Rietum-Sahāras teritorijas iekļaut šajos nolīgumos ir adekvāti, tas nav pareizi. Protams, mums vajadzētu, mums ir jārunā par vietējo iedzīvotāji, ko, ko vietēji iedzīvotāji gūs no šādiem nolīgumiem, bet eh, ne par to iet runa Eiropas kopienu tiesas nolēmumā. Kopienu tiesa vienkārši pasaka, ka arī konkrēto teritoriju iedzīvotājiem ir jādod sava piekrišana šādiem nolīgumiem. Un, uh, jau kāda veida iespēja, kāda mums ir ietekmēt Maroku šā konflikta risināšanā, mums vajadzētu izmantot, bet šķiet, ka mēs šo iespēju jau sākam zaudēt. Mana politiskā grupa nevēlas, lai parlaments dotu savu piekrišanu, un ja mēs to darīsim, un ja šis nolēmums stāsies spēkā, tad tas tiks juridiski, ap, tas tiks juridiski apstrīdēts. Jā, paldies!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 Um, attiecīgo rezolūciju, nu, ir tā, kas pārstāv tautu tur uz vietas. Nu, tagad te iznāk tāda semantiska diskusija mums tiek prasīta piekrišana, un tāpat laikā komisija saka, lūk, mēs veiksim aptauju, un polisārio tad ir tautas pārstāvis, un tad komisija prasa kaut kādiem dažiem tādiem pārstāvjiem, kam vienkārši pašiem jau ir saikne ar polisārio, nu vai tad tas nav tad tā, nu ļoti subjektīvi? Nedomāju, ka tādā veidā komisija var darīt ANO darbu, nē, viņi tagad it kā pati, kam tic, kam netic, nu nē. Ne. Un ir taču arī mūsu tirgo šobrīd tādas preces, kas nonāk no šīs teritorijas, un tur nav nekāda skaidra marķējuma. Tas viss ir tā ļoti fragmentēti. Saņēmām arī no juridiskā iemes, e, dienas atzinumu, bet arī nu, tie, šie cilvēki, kas tur strādā, nav tie, kas e, var labi situāciju pār, pārzināt. Mums tad ir jāpārliecinās, vai tie tiesiskie pasākumi, ko mēs paredzam, ir pietiekami vai nē sarunu un risināšanās ANO frontē ar Polisārio frontu. Tas ir tas īstākais līmenis, guķeres, tur personīgi to visu risina un tā tālāk. Un ne jau Lunds kundze to zinās. Nu, tāpēc mums vajadzētu arī ar savu balsošanu nogaidīt līdz brīdim, kamēr sarunas būs noslēgušās. Slot. Lielas paldies! Ticiāna Begin no FDD grupas lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Es vēlos pateikties Lalons kundzei par rezolūcijas projektu, jo man šķiet, ka tajā ļoti veiksmīgi ir iezīmēta priekšvēsture šim nolīgumam un tā attiecināšana uz Rietum-Sahāras teritorijām. Es domāju, ka mūsu kolēģis rezolūcijā ļoti labi tiek atspūgļots fakts, eh, ka šī rezolūcija ir par tirdzniecību un tas nedrīkst izmā, tikt izmantots kā politisks instruments. Un es domāju, ka mums nekavējoties uh, vajadzētu sakārtot savas attiecības ar strateģisku un politiski svarīgu partneri vidusjūras reģionā, tīpaši, ja mēs runājam par uh, nelegālo imigrāciju. Es zinu, ka dažas dalībvalstis, piemēram, ir sākušas uh, bloķēt uh, produktu importu no minētajām teritorijām. Tas, protams, radīt grūtības vietējiem uzņēmējiem, kuriem ļoti dārgi izmaksā produktu nogādāšana līdz punktam, eh, no kurienes tos tālāk var eksportēt. Bez tam ir jāņem vērā arī eh, Marokas eh, iestāžu loma šeit. Dodoties uz Rietumu Sahāru, mēs gribējām pārliecināties par to, kas notiek konkrēt uz vietas. Reģionā ir ļoti daudz attīstības un inovāciju, piemēram, IT tehnoloģija attīstība, IT risinājumu ieviešanu, dažādi citi tehnoloģiski jauninājumi. Bet jāsaka, ka šis noliegums ietekmēs ne tikai Rietum Sahāras iedzīvotājs, un mm, ja mēs. Um, neprakstīsim šo vienošanos, tad attiecīgi mēs nedosim iespēju no savas puses piemērot geogrāfiskās izcelsmes mārķējuma uh, sistēmu. Un es aicinu, lai šī sistēma nediskriminētu vietējos ražotājus un uzņēmumus, un gribētu norādīt uz pretrunām, ko pieminēja kolēģi pirms nedēļas. Mēs devāmies uz turieni kā Eiropas parlamenta misija, un tādēļ mūsu tikšanās ar vietēji jo struktūra pārstāvjiem bija neatņēmama mūsu vizītes sastāvdaļa, un mēs trīs, mums bija trīs stundu tikšanās ar 40 ar četriem pārstāvjiem, kas pārstāvēja propolisārija spēkus, tātad viņu atbalstošu spēkus un struktūras, un attiecīgi mēs tikāmies arī ar citādāk domājošajiem. Mēs noteikti gribējām respektēt misijas objektivitāti, un mūsu tirsniecības komitejas kompetences ietvaros tikāmies ar ražotāju pārstāvjiem, tīpaši to uzņēmumu pārstāvjiem, kur savus eh, produktus galvenokārt eksportē. Paldies! Paldies, Klaus Buhners, lūdzu. Vielen Dank. Lielas paldies. Es gribēju izteikt vienu komentāru. Jūs teicāt, ka situācija tur esot ļoti sarežģīta, un es domāju, ka situācija nav viss sarežģīta. Tas tā vienkārši ir, uz, tas ir vienas valsts, Marokas uzbrukums neatkarīgai teritorijai, un mēs tagad vedam sarunas eh, par ekonomikas attiecībām ar tiem, kas faktiski, nu, Marokā no nu, visu šī uzbrukuma gūs labumu. Nē, tam te ir saistība ar visiem šiem tiesas nolēmumiem. Tiesas nolēmumu viens punkts nav ticis ņemts vērā šobrīd, respektīvi, ka piekrišana no tautas puses eh, šai rietumu Sahārā būtu jāuzklausa tie, kas tur dzīvo. Tas tiesas lēmumā tika noteikts, un tas nav noticis. Otra lieta, kas man šķiet vēl svarīgāka. Vienmēr mēs esam šeit teikuši, ka ja šis nolīgums netiks noslēgts, tad tādā gadījumā mēs kaitējam iedzīvotājiem uz vietas, jo viņi tad nevar īstenot eksportu. Nu, bet diemžēl tā ir. Un to pirms neilga laika atkal uzzināju, ka Ne jau iedzīvotāji šajā rietumu Sahārā tie, kas um, gūs zaudējumu, bet gan Marokas iedzīvotāji, kas ir faktiski šai teritorijā tagad ieceļojuši. Nu, tā teikt, tādi kolonizatori pat zināmā mērā. Jo šie pirmie dzīvotāji tur faktiski vairs netiek pie darba vietām šais ienākošajos uzņēmumos un viņi ne, negūst vairs labumu peļņu no šīs savas teritorijas saviem resursiem. Viņi to varētu darīt tad, ja viņiem būtu neatkarīga teritorija. Un to mums vajadzētu atcerēties. To man stāstīja cilvēki no turienes vietējie. Un tāpēc es gribētu jūs brīdināt un tomēr neslēgt šo nolīgumu. Paldies, Marija Arēna. Jā. Paldies Lons kundzei par darbu, ko viņa ir paveikusi. Un nu, gribu atgādināt, ka kāpēc vispār spriežam par šo nolīgumu, ir tas, ka ir tiesas nolēmums, kas teica, ka iepriekšējais nolīgums ir nelegāls Respektīvi, ja šobrīd nāk no rietuma Sahāras eh, preces ar preferenciāliem noteikumiem, tad tādā gadījumā ir vajadzīga Sahara, rietuma Sahāras teritorijas iedzīvotāja piekrišana. Tātad šis iepriekšējais nolīgums ir nelegāls. Šīs preces ir nonākušas Eiropas, Eiropā ar šādiem eh, tarifiem bez tautas piekrišanas. Šobrīd mēs cenšamies saskaņot tātad šos tiesas nolēmumus ar esošo realitāti, padarot šos nolīgumus legālus tiesiskus. Līdz ar to parādās jautājums, un pirmais ir tāds, ka, kā, kā gūt šo tautas piekrišanu, otram kārtām eh, nolīgumā skaidri un gaiši tas arī tiek pateikts, ka tas neietar, neietver Sahāras teritoriju, bet pastāv iespēja paplašināt to, šos, šis, šo nolīgumu uz precēm, kas nāk no šīs teritorijas. Respektīvi, pirmām kārtām jāstrādā pie šīs piekrišanas jautājuma. Es saprotu, ka tur notiek konsultācija un tā tālāk, bet mūsu juridiskais dienas saka, ka nu, gūtie rezultāti ir visai vāji. Tiesa arī nepasaka, kā panākt šo piekrišanu no, no iedzīvotājiem. Tātad mēs skaidri zinām, ka šeit ir tāds ļoti sarežģīts aspekts. Mm, um, to izpildīt ir ļoti grūti. Bet par otru daļu runājot, kur tiek teikts, ka lūk, šis, šis Eh, nolīgums neatiecas uz rietumu Sahāru, izņemot, ja tas tiek paplašināts, lai at to attiecinātu uz precēm, kas nāk no šī reģiona. Un šobrīd mums priekšā tiek likts, eh, nu, eh, tāds ierosinājums, bet nav skaidra mehānika, mehānisma, nav skaidru statistikas datu. Jo Maroka, kas ir, piln, kuras pilnvars kuras iestādes darbojas šajā teritorijā, arī nesniedz mums attiecīgos statistikas datus. Un es domāju, ka tas ir tas, kas mums vajadzīgs pirmām kārtām, pirmām kārtām izsakojamības mehānisms, tātad ir fiziski, nu, nezinu, ar pasta kodiem un tā tālāk, kas skaidri un gaiši, lai ļauj mums pārliecināties, no kurien šīs preces nāk. Un te nu uzdod jautājumu Lalonas kundzei. Vai līdz ratifikācijas brīdim mēs saņemsim no Eiropas komisijas Eh, nu, tādu ierosinājumu, kam piekrīt arī Maroka, par mehānismu, kas būtu īstenojams attiecībā uz preču izsakojamību, kas nāk attiecībā no šīs teritorijas, no šīs eh, tātad rietumsakārs teritorijas. Ne jau te jāgatavo mums kaut kāda rezolācija. Es vienkārši nevēlotos, lai mēs ratificējam nolīgumu, ja mēs jau nezinām, ka šāds mehānisms būs, jo mm, un tam līdzīgi. Nē, nu varam jau ties, iekļaut kaut kādas pārskatīšanas klauzulas un tā tālāk, bet es domāju, ka Eiropas parlaments jau, es teiktu, nu, šādi rīkojies vienreiz, un mēs nedrīkstam darīt tā vēl otru reizi. Tā mēs kā deputāti faktiski zaudēsim savu reputāciju. Tātad es domāju, ka ņemot vērā šo tiesas nolēmumu, mums ir e, jādomā par konkrētiem, konkrētiem pasākumiem, nevis kārtēju rezolūciju. Ja gleich... Šusterkungs. Ja mani arī interesē šis izsakojamības mehānisms, tas ir tas centrālais jautājums. Laika, gra, laika termiņā teica, ka līdz 3. decembrim mēs par to kaut ko zināsim vairāk. Tad līdz 3. decembrim mums vēl ir laika, jā, bet tad varbūt mums Mēs, protams, nezinām arī, kā šis mehānisms varētu izskatīties, bet tam jābūt pavisam reālam. Otra lieta, par ko arī tika vairāk kārt teikts, ir šī tautas piekrišana, iedzīvotāja piekrišana. Mm, delegācijā taču bija, viss, taču tikās ar visiem polisārio pārstāvjiem tā tālāk. Ko viņi teica uz to? Viņi piekritam visam, ja viņi teica nē, jeb kas tur bija? Un vēl viens tāds papildi jautājums, Lalons Kunze. Jūs teicāt, ka jums ir kontakti ar ANO īpašo vēstnieku koleru, kas uh, bija tur un ko viņš saka par visu to lietu. Vai viņš uzskata, ka tas ir labi, ka mēs tagad uh, lemsim par šo nolīgumu, jeb nē? Jeb tas varbūt tiešām ir tā kā lieta eļugunī šai konfliktā. Un varbūt, ka nu, viņš savukārt nu, domā, ka to jārisina pavisam citā. Tas, protams, nav vienkārši, nē. Un tāpēc ir šis jautājums, ko viņš saka par to visu? Un tāpēc pirms mēs īstenojam sari, sarunas, mums vēl jāredz, kas notiks 3. decembrī, kāds būs šis lēmums. Kāpēc mums jāsteidzas? Kur, kā, kāds iemesls šai steigai? Ja jau mēs tik ilgi esam te vilcinājušies un ņēmušies, kāpēc mēs nevaram vēl pārgaidīt līdz janvārim, februārim, līdz brīdim, kamēr būs šī iedzīvotāja balsošana notikusi? Un tad mēs varēsim veiksmīgi šīs sarunas pabeigt, vai ne tā? Un tad mēs arī visus šos faktus varēsim ņemt vērā. Nu jā. Bet jāsaka, tirniecības nolīgums pats par sevi jau nav kaut kas tāds ļoti apolitisks. Nē, tas vienmēr ir saistīts ar politiku. Nav tā, ka no, ekonomika būtu pilnībā atsaistīta no politikas un šādiem konfliktiem. Ne, protams, ka tas viss ir savstarpēji sasaistīts, tas jāatceras. Un tāpēc arī nopietni tam visam jāpieiet. Nevar darīt tā, kā tā komisija dara, ka saka, lūk, nu nē, te tikai tāda tehniska aspekta. Ah. Jede Technik ist Politik, das ist. Nu jā, visa tehnika jau ir politika, vai ne tā? Helmut Scholz. Danke, Herr Vorsitzender, und das trifft natürlich. Paldies priekšsēdētājiem. Tas, protams, attiec tā uz jebkuru nolīgumu. Un tas attiec uz daudziem horizontāliem tiesību aktiem. Tieši tā mēs meklējam šīs atbildes, un tāpēc arī šai gadījumā tieši tur mums jāmeklē atbilde. Mēs esam līdzlikuma devējs, un tas skaidrs, ka ir jāceras par iedzīvotāju tiesībām un arī ekonomikas tiesībām. Un Eiropas Savienībai pavisam skaidri ir arī jāpieturas pie tiesas nolēmuma, kur skaidri, nu, gaiši un viennozīmīgi ir tā arī teikts, ka iedzīvotāju balsī ir svars. Eiropas Savienībai ir jāved sarunas ar Polisārio, lai iegūtu iepriekšēju iedzīvotāju piekrišanu Rietumu Sahāras teritorijā. Viņi ir pieņēmuši lēmumu, ka Rietumsahāras iedzīvotāji, kā tauta kopumā, vispirms dod piekrišanu caur Polisārio fronti, jeb kāda veida starptautiskiem nolīgumiem, kas būtu piemērojams viņu Rietumsahāras teritorijai. Un tikai un tad pēc tam ir nu, jālem par to, viņiem pašiem jālem par to, vai tas nāks viņiem par labu vai par sliktu. Lūk, te citēju, te citēju vienkārši šo tiesas lēmumu. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi, tas ir uh, šī ziņojuma sakarā. Nu, jā, un tas, protams, saistīts arī mūsu pašu reputāciju. Jo mēs, acīm redzot, neesam runājuši ar tiem īstajiem pārstāvjiem, ko šeit savā tieslēmumā min tiesa. Un tas ir šīs problēmas pašā saknē. Daudz kolēģi jau par to runāja, par šo izsakomības mehānismu, jā, un tā tālāk, un to, kādas ir priekšrocības, kādas nav priekšrocības zināmām iedzīvotāju daļām, citām atkal nē, un tā tālāk, ko tas vairāk skars, ko mazāk bet mums ir jāspēj runāt ar īstiem pārstāvjiem, un te ir skaidri politiski, politiski e, principi, nostājas un nevaram te laika apsvērumu dēļ pēkšņi no tā kaut kā atteikties. Nē. Mums ir viss šis process ir jāskata ļoti godīgi un pārskatāmi, tā lai tas viss būtu arī saprotami. Dankeschön. Schön. Uh, thanks a lot. Uh, and now Mr. Gabalik. Lielas paldies, Gabalika kungs, lūdzu. Thank you, Chair. I would like to point. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos norādīt, ka Eiropas Savienības tiesas galvenais arguments bija Rietumsahāras iedzīvotāju intereses, un ANO atcīts Rietumsahāras tautas pārstāvis, kā arī Sahāras pilsoniskā sabiedrība negatīvi izturs pret šo nolīgumu. Vēlos norādīt, ka mehānisms, eh, tehānisks, tehniski izsakot produkts no Rietumu Sahāras, um, ir mm, jāuzteic. Rietumu Sahāra nav Marokas uh, sastāvdaļa, un mums ir jāizveido tāds izsakojamības mehānisms, kas nav tikai uh, platforma tālākām sarunām. Uh, tādēļ es gribu uzzināt, kādi ir nākamie soļi attiecībā uz preču izsakojamību gan no Marokas puses, gan no dalībvalstu puses. Paldies! Thanks a lot. So a lot of questions to the commission. Paldies, tātad izskanēja daudz jautājumu komisijai, un es ceru, ka Henslers kundze sniegs mums tādu ļoti uh, izsmeļošu atbildus tiem. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlos arī pateikties uh, Lalondas kundzei par ļoti rūpīgi sagatavoto un līdzsvaroto ziņojumu uh, šajā uh, ļoti jūtīgajā un sensitīvajā jautājumā. Vēlos vēlreiz atgādināt, cik svarīgs ir šis nolīgums, lai uh, Eh, nodrošinātu investīciju stabilitāti reģionā, kā arī tas ir svarīgs sadarbībai un ne tikai sadarbībai tirzniecības jomā, bet eh, arī tas ir svarīgs Rietum-Sahāras iedzīvotājiem, lai veicinātu sociālo-ekonomisko un vidas attīstību mēs dzirdējām daudz aucinā, aicinājumu nodrošināt izsakojamību. Tāpat eh, komisija tika aicināta piedāvāt neordinārus risinājumus. Nu, tad pastāstīšu, cik tālu esam tikuši un kādas ir tās trīs koncepcijas, kas iezīmējās arī šīs dienas diskusijās. Tātad, uh, Vispirms jānodrošina izsakojamība ar informācijas apmaiņas mehānismu. Šis mehānisms ir paredzēts nolīgumā ar Marokas karalisti, un tas paredz informācijas apmaiņu vismaz reizi gadā, izmantojot asociācijas komiteju. Mēs patreiz ar Marokas pusi apspriežam šīs informācijas apmaiņas saturu. Patreiz globāli Maroka piekrīt mūsu priekšlikumam. Tā būtu informācija par jautājumiem, kas ir iekļaut komisijas ziņojumā. Tas ir indikātori par teritorijas attīstību, ilgtspēju, eh, ražošanu, attīstības plāniem un tam līdzīgi. Tas nozīmē, ka mums vajadzētu saņemt visai detalizētu informāciju par plašu jautājumu loku. Šim mehānismam ir jāsāk darboties ne vēlāk kā divus mēnešus pēc nolīguma spēkā stāšanās, bet mēs uzskatām, ka to var izdarīt arī ātrāk. Otrs punkts. Un tas skar vairākus jautājumus, ko uzdeva Arēnas kundze un citi. Tātad mēs patreiz ar Marokas pusi uh, diskutējam par tehnisko mehānismu, lai nodrošinātu automatizētu informāciju par importu par produktu importu no Rietumsahāras. Tas ļautu mums sagatavot statistiku uh, reālajā laikā, nevis retroaktīvi, kā tas bija pirmā mehānisma gadījumā, kur notika informācijas apmaiņa. Bet, ja šis process tiktu automatizēts, tad mums būtu aktuālāka informācija. Patreiz notiek tehniskas sarunas, un mēs uzskatām, ka šādu mehānismu varētu izveidot visai drīz. Es esmu pārliecināta, ka mums izdosies atrast risinājumu eh, visai ātri. Un treškārt jautājums par produktu mārķēšanu. Tas arī pieminēts tika šajā, eh, šajās uzstāšanās, tātad no jūsu puses. Vēlos skaidri pateikt, ka jautājums par marķēšanu atrodas ārpus šī tirzniecības nolīguma tvēruma. Un preču import lietām Eiropas Savienībā ir jāpiemēro Eiropas Savienības uh, normas un standarti, bet marķēšana atrodas ārpus šī nolīguma. Tātad mēs varam runāt tikai par informācijas apmaiņas mehānismu, kas būtu tātad post, post faktum, un otrkārt mehānisms, kas darbotos um, aktualizēti eh, un kas paredzētu informācijas apmaiņu par reāli importētajām precēm. Eiropas parlamentām būs pilns pārskats eh, par nolīgumu īstenošanu, un mēs uzskatām, ka tas ir ļoti svarīgi Eiropas parlamentām. Mums būs tikšanās un diskusijas arī ar Marokas pusi parīt. Un es ļoti ceru, ka mēs varēsim atgriezties pie jums ar labām ziņām. Bez tam vēlos pieminēt vēl dažus citus aspektus, kas izskanēja diskusijā. Pirmkārt, jautājums par piekrišanu. Un par to, vai šajā piekrišanas procesā ir īstenots tas, ko pieprasīja tiesa. Šeit vēlos atgādināt par juri, parlamenta juridiskā dienesta atzinumu, kur bija teikts, ka konsultācija process atspoguļo tos pasākumus, kas ir iespējami Eiropas Savienības institūcijām, lai nodrošinātu Rietumu Sahāras iedzīvotāju interešu ņemšanu vērā. Un mēs uzskatām, un arī jūsu juridiskais dienests uzskata, ka mēs esam izdarījuši visu, kas ir pamatoti iespējams, lai šo piekrišanu no Rietum-Sahāras iedzīvotājiem saņemtu. Kas attiecas uz jautājumu par to, kas tad ir Rietum-Sahāras iedzīvotāji un kādi ir uh, viņu likumiskie pārstāvji polisārī frontē, šeit vēlos atsaukties uz Eiropas parlamenta juridiskā dienestā atzinumu punktu 24 kur tiek norādīts, ka ANO rezolūcija nepiedāvā nedz rietumu Sahāras tautas definīciju un nedz arī tiesības vai leģimitāti pārstāvēt šos iedzīvotājus kādēļ Polisārio fronte tiek uh, identificēta kā pārstāvnieciska, tas ir tādēļ, ka Rietum-Sahāras iedzīvotāji nav nodefinēti. Nav nodefinēts, kas ir šo cilvēku grupa. Un pēdējais jautājums. Eh, par to, kādēļ mēs to nedarām ar Polisārio fronti un citviet, tas ir tādēļ, ka mums ir nepieciešama muitas iestādes, tādas, uz kurām var paļauties, lai mēs būtu droši, ka eh, tiek ievēroti šī nolīguma nosacījumi un normas. Ja mums nav šādas paļāvības un uzticēšanās, tad mēs riskējām nonākt problēmās ar uh, pašu resursiem, ar kokobu. Kad mums tiks norādīts, ka mēs piešķirām preferences tur, kur tas ir nepamatoti, tādēļ no muitas tiesību viedokļa. Mums ir nepieciešami droši partneri attiecīgajā valstī vai teritorijā, kurai mēs piešķiram īpašās labvēlības režīmu. Paldies! Paldies! Man ir pieteikušies vēl. Tātad man ir trīs papildus jautājumi komisijai. Eh, Hautals kundze, lūdzu. Um, commission... Paldies, priekšsētāji. Kad komisija saka, ka marķēšana atrodas ārpus nolīguma tvērumu, vēlos norādīt, ka patērētājiem Eiropas Savienībā ir tiesības identificēt produktus, kas nāk no Rietum-Sahāras teritorijas. Viņiem ir jādod šāda iespēja. Kā jūs varat garantēt, ka šīs patērētāja tiesības tiek īstenotas? Vēlos vēlreiz arī norādīt, ka, ja jūs paraugties uz starptautiskajām tiesībām, tad man šķiet, ka tikai nedaudz Eiropas parlamenta deputāti teiktu, ka ir normāli slēgt tirzniecības līgumu ar Krieviju par Krimas teritoriju, piemēram. Un es domāju, ka šeit mēs eh, īstenojām ļoti smagu starptautisko tiesību pārkāpumu, kas netiek nopietni uzsverts, uztverts, un es gribētu aicināt uh, Eh, gan komisiju, gan visas politiskās grupas eh, Eiropas parlamentā atcerēties, ka nav iespējams kūko um, apēst un vienlaikus to saglabāt. Helmuts Šulcs. Arī es vēlos uzdot vienu jautājumu, jo komisija saglabāja iepriekšējo loģiku, un Mēs to apspriežam tieši tādēļ, ka mūsu, jūsu iepriekšējā pieeja um, nebija pieņemama, un kādēļ jūs atkal uzstājat uz to, ka risinājums ir tāds pats, kādēļ jūs nespējat nodalīt jautājumus un atrast risinājumu, kas um, būtu visu iesaistīto pušu interesēs, bet ar visiem jūsu aprakstītiem scenārijiem jūs uh, saglabājat savu iepriekšējo loģiku, un jūsu loģika, jūsu pieeja ir nepareiza un nelikumīga, kā uz to norādīja Eiropas Savienības tiesa. Paldies! Tik skaidri jūs tomēr nepateicāt. Es pareizi sapratu, ka Polsārijā fronte ir pret to, bet nu mums tas nemaz nav tik svarīgi, lai viņi tam piekrist, jo jāsaka, ja viss ir iespējamais darīts, tad man jāvaicā, kāpēc ANO. Ah, Polisāriju neuzskata par šiem rietumu Sahāras iedzīvotāju pilnvērtīgiem pārstāvjiem. To tad, ko komisija domā par to? Tad tas komisija pieņem te to lēmumu. ANO, vai tad nav? Tad, jā, nu, ANO taču uzskata, ka tā, nu, ir, lūk, leģitīmā pārstāv grupa saka, nē, nu, tad par ko te vispār ir runa? Tad ANO mēs neticam. Uh, Jūs teicat, ka jūs taču sazināties ar ANO īpašo ziņotāju, nē? Tad, tad viņi saka, jā. Ko viņi saka par šo noligumu? Viņi saka, jā, jābūt šim noligumam, nē, ja tas radīs tālākus konfliktus, ja viņi tur būs kāda skāde no tā visa. Nu, tie ir svarīgi jautājumi. Un es gribētu vienkārši skaidru un gaišu atbildi, nevis visus šos tos diplomātiskos tralalā. Ne jau mums nav vajadzīga šī liekvārdība šeit parlamentā. So, uh, Paldies! Tātad mēs vēlamies dzirdēt skaidras, konkrētas atbildes no komisijas. Lūdzu, Okay. Tā tad Hautals kundzei atbildot vēlējos pateikt, ka par marķējumu runājot izstrādājumiem ir Eiropas Savienības likumdošana, kas attiec uz pilnīgi visiem izstrādājumiem, kas atrodas Eiropas Savienības tirgū. Un tas, protams, attiecas arī uz rietumu Sahāras izstrādājumiem, un jauna noteikuma šajā sakarībā piemērota netiks. Par polisārio un par polisārio pārstāvjiem. Tagad vēlētos dot savu vārdu no ārējās darbības dienesta, bet arī eh, taks ģenerāla direktorāta pārstāvis vēlētos atbildēt uz tehniskajiem jautājumiem. Paldies! Tātad jautājums, kāpēc mēs esam izvēlēsies uz Šolts kunga loģiku Tāpēc, ka mēs esam raduši tikai vienu veidu, kā palīdzēt Rietumsahārai. Mēs neesam redzējuši vai atraduši patreizējā situācijā citas iespējas sakārtot patreizējo situāciju. Un tagad eh, pārstāvis no ārējās darbības dienesta. Konsultācijās eh, mēs iekļāvām polisārio pārstāvis, vismaz tāda bija mūsu vēlme Iekļāvām arī nevalstiskās organizācijas, citas iesaistītās puses, vēlētus pārstāvjus dažādās Marokas pārvaldības formās, reģionālās pārvaldes ierēģus Rietum-Sahārā. Tātad mēs mēģinājām iekļaut Polisārio šā jautājuma izklāstīšanā. Uh, Jautājums par to, vai viņi piekristu vai nē, bet viņi nepiekrita vispār ar mums tikties. Izsūtījām uzaicinājumu vairāk kārt un vairāk kārt nesaņēmām nekādu atbildi, nedz arī noraidījumu tikties. Līdz ar to patiesībā uz šo jautājumu atbildēt ir vienkārši. Pirmo reizi, kad mēģinājām ar viņiem sazināties, Polisārio nāca klajā ar preses relīzi, kurā viņa skaidri norādīja, ka viņa ir pret šo nolīgumu, nevis eh, pret šī nolīguma būtību, bet gan tāpēc, ka viņi neuzskata Eiropas Savienību kā sarunu vedēju vienīgo pārstāvu šādam līgumam. Tātad patiesībā viņi nav pret nolīgumu pēc tā būtības, viņi ir pret nolīgumu politisko krāsojumu. Jautājums, kāpēc Eiropas Savienība nevar izvēlēties Polisārio kā sarunvedēju vienīgo pusi? Iemesls atkal, atkārtojos, ir ļoti vienkāršs. Tāpēc, ka neviena no Eiropas Savienības dalību valstīm, izņemot uh, Li, tieši tāpat kā e, liela daļa apvienotajās nācijās sēdošo dalību valstu nav akceptējuši polisārio kā tautību, nedz arī viņu pašreklamēto Sahāras Arābu Republiku. Tā tad politiskā realitāte savīt ar diplomātisko realitāti ir tāda, ka ir objektīvi fakti, kas neļauj konsultēties ar Polsārio. Vēl varbūt atbildes uz vairākiem citiem šeit izskanējušajiem komisāriem. Vispirms, ko apvienotās nācijas par to domā, kāpēc steigties šeit izskanēja darbības vārds steigties, kāpēc steigties ar šo balsojumu? Vispirms, atbildot uz pirmo komentāru, iespējams, ka būsiet dzirdējuši kad eh, Harskols kungs eh, uzstājās Inta pirms pāris mēnešiem. Tātad apvienotās nācijas vēl nav pieņēmušas lēmumu, izņemot to, ka Eiropas Savienība un citas Eiropas Savienības valstis vai kopības izpilda starptautisko likumdošanu. Tas attiecas kā uz padomas rekomendācijām, tā arī uz citiem likumiem. Un tādējādi Eiropas Savienībai ir jārīkojas tādējādi, lai tas neliktu spēles un neapēnotu apvienoto nāciju Rietum-Sahārā uzsāktos procesus, un to mēs arī darām. Tātad e, mēs nevēlamies nedz ieslīgt dažādos aizspriedumos, nedz arī darboties pret apvienoto nāciju likumdošanu. Nākamais, e, kāpēc tad balsot tagad un negaidīt līdz 4. decembrim? Kāpēc steigties, atkal citējot jūsu darbības vārdu? Atbilde. 1. un 5. decembrī ir paredzētas diskusijas Ženēvā par šo so tēmu. 1. decembrī paredzētās sarunas būs pirmās pēc veselas desmit gadas, un ir skaidrs, ka šā procesa ietvaros tā nebūs pēdējā sēde. Tas būs ļoti ciešs un samērā ilgstošs process, saruna process starp iesaistītajām pusēm, kuru viedokļi lielā mērā atšķiras, un tāpēc eh, Mērķis ir mēģināt panākt vienošanos, mēģināt vismaz veidot tiltus un tuvināt vienas puses vienotrai. 4. decembrī paredzētā sēde ir viena no veselā sēžu virknē paredzētajām, un tad šo procesu es ceru, būs iespējams skatīt jaunā gaismā, jo nākamais parlaments sasaukums jau ar to vēl saskarsies. Un tagad Lalandas kundzei dodu vārdu atbildēji. Paldies! Es e, vēlētos atgriezties pie apvienoto nāciju uzsāktā procesa Rietum Sahārā un Kolēra kunga ir apvienoto nāciju rezolūcija, ja pareizi atceros, pirms pāris dienām pieņemta tieši par eh, min, šī procesa pagarināšanu. Un šajā rezolūcijā ir paredzēts eh, sešu mēnešu pagarinājums viena gada vietā. Tas nozīmē, ka eh, laiks ir saīsināts, jo, protams, ka līdz 30. Aprīlim, aprīlim mēs vēlamies panākt vienošanos, tāpēc arī šis laika grafiks ir pietiekami saspringts. No otras puses mums bija, pārs, mums bija iespēja runāt ar kolēru kunga pārstāvi un mūsu darba kārtība, mēs jau pie tās pieturēsimies, un neviens mums nekad neteica, ka mums ir jāgaida 4. decembra sanāksmes rezultāts, lai rīkotos tālāk, lai balsot vai, vai nebalsot šajā priekšrišanas procedūrā. Patiesībā šie divi jautājumi, šie divi ziņojumi ir nošķirt viens no otra. Nākamais eh, no kolēra kunga izriet, ka apvienotās nācijas šobrīd atrodas Rietum Sahārā un šķiet, ka viņiem arī ir radies iespējas, ka notiek būtiski uzlabojumi Rietum Sahārā gan vidas sakārtošanas jautājumos, gan arī ekonomiskā izaugsme. Uh, Un eh, es to esmu ierakstījusi arī šajā ziņojumā un vairāk kārt atkārtojusi. Ir patiesībā pārsteidzoši redzēt šo ekonomisko izaugsmi, jo tas ir ļoti svarīgi šim reģionam un mēs nevaram to neņemt vērā. Nākamais arēnas kundzē vēlētos atbildē pateikt, ka jā, mēs esam ārkārtīgi strikti iestājušies par to, ka ražojumiem ir jābūt izsekojumiem. Tas, kas nāk no rietumu Sahāras, tam ir jābūt izsekojamam. Iespējams, ka tas būs strīdu sābols ar Marokas varas iestādēm, jo viņas tā kā diez vai spēs piemēroties mūsu darba kārtībai, bet eh, ja komisijai izdosies panākt, ka Maroka pieturās pie šā laika grafika, tad tas būtu tikai un vienīgi apsveicami. Tātad izsakojamība, izstrādājumi no rietuma Sahāras, tas mums ir ļoti svarīgi. Un Jā, iespējams, ka es neatbildēju visu iz, izteiktajiem priekšlikumiem un komentāriem. Tātad, jā, šeit varbūt izskanēja, Hautals kundze teica, ka šī te faktu iegūšanas uh, misija un arī citas uh, kolēģis. Uh, jā, nu, es jau teicu, ka šīs vizītes laikā, to es jau teicu savos ievadvārdos, mums. Uh, neradās iespējas, ka ir tādi drošības jautājumi, un tomēr ar policārio tiekoties un ar, ap, ar nevalstiskajām organizācijām tiekoties, vairums patiesībā bija par šo nolīgumu nekā pret. Es zinu, ka e, jūs devāties, lai tiktos ar citiem e, sabiedrības pārstāvjiem, un tomēr es nezinu, kāpēc e, viņa tā darīja, jo, protams, ka es nevaru izsakot līdzi visu e, deputātu rīcībai. Tas arī varbūt būtu tas, ko vēlējos pateikt. Bet e, tāda ekonomiskā izaugsme mēs e, nevaram to neņemt vērā. Mums ir jānogaida, ko darīs apvienotās nācijas. Redzēsim, kas notiek Ženēvā, bet, kā jau es teicu, 30. aprīlis, kas atkal ir šis te pagarinājums, bet eh, amerikāņi ir skaidri nolēmuši rast lis, risinājumu samilzušajai problēmai, kas nav atrisināta jau vairākus gadus. Un eh, Iespējams, ka mums e, būs iespēja rast globālu vienošanos e, šai problēmai, ko atrisināt vajadzētu pēc iespējas ātrāk. Hautals kundze vēlētos e, pateikt, ko tad viņa darīja naktī. Jā, tā kā tika pieminēts mans vārds. Jā, beidzot, jo es vēlējos, lai arī manas, mana rīcība, nakts rīcība tiktu iekļaut šajā ziņojumā, bet patiesībā tad man pateica, ka tas nav nekas saistīts ar šo misiju, tas bija privāta tikšanās. Un tomēr tās pilsoniskās sabiedrības, pilsoniskās organizācijas, kuras ir par pašnoteikšanos, ar tām es tikos un pret tām tiek izdarīts milzīgs spiediens un ar, arī izmeklēšanas. Tātad eh, mēs eh, tikāmies eh, nakts vidū, un eh, viņi apturēja mūsu mašīnu un apvainoja eh, šoferi, ka viņš nav piesprādzējies. Līdz ar to viņam tika atņemta eh, vadītāja apliecība, un mēs dabūjām diskutēt ar pilsonis. Mēs patiesībā redzējām, ka mums sekoja šīs policijas mašīnas, kas mūs, apstip, kas mūs apturēja. Uh, Mēs dabūjām diskutēt zem viņu acīm, bet Lalandes kundze nevēlējās iekļaut nevienu no nedaudz pretrunīgi vērtējamām idejām. Prieksēdētājs, paldies! Ir skaidrs, ka par šo faktu vākšanas misiju ir dažādi viedokļi. Un viedokļi dalās arī par Rietumu Sahāru. 7. novembris ir grozījuma iesniegšanas termiņš, pusdienlaiks 12 dienās, 7. novembris 2012 dienā. Un tad esam pabeiguši izskatīt šos trīs punktus. 18. punkts. Lūdzu, kolēģi!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 investīcijām. Tas iet pēc laika grafika, bet es uzreiz vēlējos pateikt vairākiem kolēģiem, nav jau tā, ka mēs esam atteikušies no parlamenta izvirzītajām prioritātēm. Mēs vēlamies panākt vienošanos par klasteri 1 un 2, Proti runa iet par nākotnē paredzēto sadarbību un informācijas apmaiņu par, ārves, ār, par investīcijām ārzemēs. Par trešo klasteru runājot, tas e, vairāk atrunā stratēģisko infrastruktūru, tehnoloģijas un komisijas lomu. Patreiz ir godīgi apgalvot, ka viedokļa apmaiņa ir pietiekami atklāta un sarunas turpinās. Protams, e, ir skaidrs, ka ir vēl neatbildēti jautājumi un svarīgi jautājumi kā parlamentam, tā arī padomēji Tomēr, manuprāt, sarunas notiek pietiekami efektīvi un sarunas eh, notiek uz vienlīdzīgiem pamatiem starp visām trim institūcijām. Eh, komisija strādā, lai rastu kompromisu. Šodien, šobrīd ļoti cieši sadarbojamies ar Austrijas prezidentūru, un Tieši Austrijas prezidentūra vēlas panākt vienošanos pēc iespējas ātrāk, jo viņiem šis ir viens no prioritējumiem jautājumiem. Tas, prieksēdētāji kungs, ir apkopojums par trilogu pēdējām sarunām. Paldies! Okay, no questions. Paldies, jautājumi nav referentam labi, tad pārējiem pie 20. darba kārtības punkta izskata, izskatīšanas. Tas ir citi jautājumi, tāda nav. Tiekamies 20. novembrī. Paldies visiem! Jauku vakaru visiem!